dimineața good morning um, <clears throat> before we start the discussion Labrīt, pirms mēs uzsākam diskusijas, man ir jānāk lai ar dažiem paziņojumiem. Un to darīšu rumāniski. Saskaņā ar vairāku komiteju lēmumu uzsākt starp institucionālās sarunas, kā tas paziņots uh, otrdien 15. janvārī, prezidents nav uh, saņēmis uh, pieteikumu balsošanai saskaņā ar 69. panta C punktu otro punktu, un līdz ar to Ekon un Itri komitejas var uzsākt sarunas. Un tagad varam pievērsties um, šādu ziņojumu īsam izklāstam. Vispirms Durāna kunga ziņojums par diferencēto integrāciju. Un uh, tagad došu vārdu Durāna kungam, kurš iepazīstinās ar savu ziņojumu. Lielas paldies priekšsēdētāji, paldies komisārs kundze par to, ka esat ieradusies. Nu, es nejūtos tik vientuļi. Jāsaka, tas silda uh, e, dvēseli šorīt. Vispirms es vēlētos eh, pateikties eh, AFCO komitejas pārstāvjiem, visiem tiem, kas strādāja kopā ar mani, un eh, jo īpaši Regikungam, kas ne tikai strādāja kopā ar mani pie šī ziņojuma, bet arī pie savu ziņojumu, jo šis diferencētais integrācijas ziņojums ir sekas komisijas sākotnējiem priekšlikumam. Jūs zināt, šie pieci uh, scenāriji, ar kuriem Junkers mūs iepazīstināja, un šis e, ir daļa no trešā priekšlikuma, ar kuru nāca klajā komisija. Eiropa, kas progresē un kas ļauj tiem, kas vēlas virzīties uz priekšu. Tātad saskaņā ar šo loģiku mēs iepazīstinām ar šo ziņojumu. Es domāju, ka nav nepieciešams īpaši uzsvērt to. Mēs esam šobrīd īpašā kontekstā. Ir Brexit, ir grūti panākt to, lai pilsoņi mūs sadzirdētu, un pastāv risks, ka mēs varam uzsākt vairāku ātrumu Eiropu, tātad pirmās klases Eiropu un otrās klases Eiropu citiem. Tāpēc mums ir jācenšas palikt vienotiem. Tas ir galvenais izaicinājums, ar kur cenšamies tikt galā kopā. Un eh, šis priekšlikums eh, dot šādas iespējas gan uh, līguma ietvaros, gan arī nākotnē. Tātad līguma ietvaros mēs uzstājam, parlaments ļoti uzstāj uz to, lai mēs izmantotu pārējais klauzulu un pārtrauktu šo vienbalsību, kas bloķē lēmumu pieņemšanu. Mēs vēlamies, uh, lai primārās tiesības būtu vienādas visiem, lai nebūtu šīs e, izstāšanās uh, klauzulas. Uh, Tātad vai nu mēs eh, pieņemam visus primāros eh, likuma aktus, vai arī mēs pāriem pie partnerības. Tātad, lai primārās tiesības būtu vienāds visām valstīm, lai nebūtu dažādu uh, kategoriju uh, dalību valstu. Tas, mūsuprāt, ir ļoti svarīgi. Tāpat arī mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība ieviestu šo um, ehm, pamatvērtību un pamattiesību uh, pamatu un lai mēs neatkāptos no šī principa. Un vēl bez tam, protams, vēlos runāt eh, par to, ka mums būtu jāievieš tiesību pīlārs, sociālo, ekonomisko eh, tiesību pīlārs, kas ļautu panākt to, ka šī Eiropas Savienība tik tiešām ir pamatu pamats un tā var turpināt virzīties uz priekšu, balstoties uz šo pīlāru. Priekšsēdētāji vēlos uzsvērt, mums ir jācenšas panākt, lai šī Eiropa virzītos uz priekšu vienā balsī un lai mums nebūtu divu ātrumu, divu uh, kategoriju Eiropa, bet vienlaikus, lai tie, kas vēlas, varētu virzīties uz priekšu. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisārkungs un paldies Lainēnkungam. Tagad uh, uzsāksim brīvā mikrofona procedūru. Divi kolēģi vēlas izteikties. Vispirms uh, vārds Marijas kungam. Lielas paldies priekšsēdētājiem! Jautājums, par kuru diskutējam šodien, ir ārkārtīgi nozīmīgs, bet, diemžēl, mēs šeit neesam kuplā skaitā. Jebkurā gadījumā integrācija Eiropas Savienībā ir diferencēta, jo ir Schengenas zona un Eirozona, kurā piedalās tikai daļa valstu. Uh, Un ir valstis, kurām ir izdevies um, panākt atrunas no dažādiem protokoliem, kā piemēram Dānija vai Īrija. Tāpēc es teiktu, ka iespēja virzīties uz priekšu valstīm, kuras to vēlas, jau ir paredzēta institūcijās. Tālāk, protams, ir uh, politiskais jautājums par to, kuras ir tās valsts, kas vēlas virzīties priekš, piemēram, sociālajos jautājumos vai vidas aizsardzības jautājumos, bet vajadzētu paturēt prātā to, ka ir valsts, kas saskars ar īpašām problēmām, kā piemēram Grieķija, kur ir tikusi pakļauta memorandu režīmam vairāku gadu garumā, un ir valstis, kuras ir tātad šādā situācijā grūtībās, un tām ir grūti virzīties priekš tādā pašā ātrumā kā pārējām. Tāpēc varbūt vajadzētu paredzēt pagaidu režīmu valstīm, kuras saskars ar grūtībām. Paldies, paldies, un tagad vārds Epitēdevs kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Diferenciēta integrācija ir jēdziens, kas ir diezgan neskaidrs un grūti uztverams. Balstoties uz šādu diferencētu integrāciju, dažas valstis cenšas ignorēt Eiropas Savienības struktūru un ieviest divu ātrumu Eiropu, kurā vienlīdzība netiek ievērot un kurā dažas valstis būs spēcīgākas nekā citas. Un uh, citas valstis, uh, ja uh, spējas, varēs sekot savā ritu, ritmā. Jāsaka, tas atgādina uh, Džordžu Orvela romānu Dzīvnieku ferma, kurā visi dzīvnieki ir vienlīdzīgi, bet daži ir vienlīdzīgāki. Tik teikts, ka ir jāatsakās no vienbalsības, bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs novājināsim dažas valstis un mazajām valstīm vairs nebūs iespējas aizstāvēt um, savas intereses. Tā kā citēji Orvēl vēlos noslēgumā teikt, ka ja mēs nebūsim piesardzīgi, uh, un um, necentīsimies kontrolēt uh, šo um, situāciju, tad mēs piedzīvosim 1984. gadu. Paldies! Tagad vārds uh, Džolēnenam, kas vēlas uzdot jautājumu. Cienījamais kolēģi, jūs teicāt, ka visi dzīvnieki ir vienlīdzīgi, bet daži ir vienlīdzīgāki. Jūs tātad atsaucaties uz to, ka ir lielās valsts un ir mazās valsts, bet vai jūs piekritīsiet, uh, ka um, 28 un 27 valstu sastāvā mēs nevaram vienmēr gaidīt līdz tam brīdim, kad visi vēlas un visi spēj kaut ko darīt. Tāpēc ir nepieciešams panākt to, lai dažas valsts varētu virzīties uz priekšu, kā tas ir bijis jau iepriekš, un visiem durvis ir atvērts. Līdz ar to visi dzīvnieki ir vienlīdzīgi, bet daži dzīvnieki ir ātrāk un daži lēnāki. Paldies! Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Paldies par jūsu jautājumu. Kā jūs to zināt un kā mēs visi to zinām, Eiropas Savienība balstās uz virkni principu un pamatvērtību, un viens no šiem principiem ir vienlīdzības un solidaritātes, kā arī sadarbības princips. Tas nozīmē, ka šajā Eiropas Savienībā nepieciešams panākt vienlīdzību visu dalībvalstu starpā, lai tās sadarbotos. Uh, Un nedrīkst būt tā, ka spēcīgākās valstis uzspiež savu vēlmi citām, tāpēc ir jārod veids, kā uh, konsultēt viena, konsultēties vienam ar otru un uh, kopīgi pieņemt lēmumus. Tāpēc mēs nedrīkstam pieļaut to, ka viss tiek skatīts tikai par labu lielajām valstīm. Paldies! Paldies, un tagad vārds uh, komisārai Jurovskundzei. Priekšsētāji, cienījamie deputāti. Uh, Šis ziņojums ir pareiza atbildes reakcija uz komisijas balto uh, grāmatu par Eiropas nākotni, un kā jau Durāna kungs pieminēja, ir atšķirīgi viedokļi par to, ko nozīmē diferenciēta integrācija un vai tā ir laba lieta vai nē. Dažās dalībvalstīs tā tiek uztvērta kā pozitīvs solis uz priekšu uh, virzienā uz lielāku integrāciju, citas dalībvalsts uzskata, ka uh, tā šķeļ. Komisija savā uh, Baltajā grāmatā par Eiropas Savienības nākotni iepazīstināja, kā jūs zināt, ar pieciem iespējamiem diskusiju scenārijiem. Un trešais scenārijs bija iespēja citiem virzīties tālāk, uh, veidot pozitīvu dzinēju spēku ceļā uz lielāku integrāciju, vienlaikus uh, palaku, paliekot atvērti un iekļaujoši attiecībā uz tiem, kas vēlas mums pievienoties. Uh, Mēs gadu garumā esam redzējuši, kā šī dinamika var palīdzēt tikt galā ar jauniem izaicinājumiem un veicināt integrāciju. Eiro, kuram tagad ir 20. Eh, gadskārta, kā arī eh, monetārā savienība un Schengens zona ir viena no piemēriem. Gadu gaitā mēs esam redzējuši, ka arvien vairāk dalībvalstu jūtas iedvesmotas un vēlas pievienoties šādai sadarbībai. Es ceru un ticu, ka ka tā tas notiks arī attiecībā uz permanento, pastāvīgo struktūrēto sadarbību, jeb PESCO, jo mums ir jābūt spēcīgiem, ņemot vērā pašreizējo mainīto lietu kārtību starptautiskā mērogā. Ir piemēra arī tieslietu sistēmā, izveidojot Eiropas prokuratūru un 2017. gadā 20 no 25 dalībvalstīm, jo trīs bija izvēlējušās iespēju izstāties. Tātad uzsāk šo pastiprināto sadarbību, lai izveidot šo izšķirīgo faktoru, kas ļauj cīnīties pret noziegumiem pret Eiropas Savienības budžetu. Kopš tā laika vairākas dalībvalsts ir pievienojušās, un esmu pārliecināta, ka citas tām sekos. Bet diferencēta integrācija ir tikai otrā labākā iespēja Protams, ka parastā standārta likumdošanas procedūra joprojām ir labākais veids, kā nodrošināt Eiropas Savienības labklājību kopumā. Tāpēc eh, tai ir jābūt atvērtai attiecībā uz visiem tiem, kas vēlas pievienoties. Tāpēc komisija pagājušajā gadā uh, ir uzsākusi un šobrīd turpina debats par efektīgāku un demokrātiskāku lēmumu pieņemšanas procedūru specifiskās politiskajās jomās, izmantojot pārejas klauzulu, kas paredzēta esošajos Eiropas Savienības līgumos, lai ļautu izmantot kvalificētā vairākuma balsojumu tādās jomās kā Eiropas Savienības ārējā politika, nodokļu politika vai vides politika. Tas ļaus izvairīties no bloķēšanas un, un eh, ļaus izvēlēties diferenciētā integrācija jomās, kur nav iespējams pieņemt lēmumu eh, vienbalsīgi. Komisija ar prieku sagāda jūsu atbalstu tajā. Paldies! Paldies, komisārs Kundze! Ar to tad noslēdzam debatas. Balsojums notiks šodien. Pievērsīsimies otrajam izskatāmajam ziņojumam mūsu darba kārtībām. Runa ir par uh, Lainena un Tumas ziņojumu ombuda strateģiskā izmeklēšana uh, par darba sagatavošanas struktūrās notiekošo leģislatīvo diskusiju pāredzamību. Došu vārdu ziņotājiem četras minūtes katram. Dārgie kolēģi, komisārs kundze, pilsoņi sagaida no mums lēmumus un likumus, kas ir saprotami, pamatoti. Tādēļ visam lēmumu pieņemšanas procesam ir jābūt caurskatāmam. To sagaida mūsu vēlētāji dalību valstīs, un to arī sagaida eh, no Eiropas Savienības, jo Brisele aizvien vairāk attālinās no cilvēkiem. Tādēļ nepieciešams vairāk caurskatāmības Eiropas līmenī, pat vairāk nekā eh, dalību valstu līmenī iespējams. Parlaments eh, ir tāda atklāta institūcija. Viss, ko mēs darām, ir izsekojams, gan komiteju, gan plenārsēžu norisi var vērot internetā. Mēs esam viena no caurskatāmākajām iestādēm, viens no caurskatāmākajiem parlamentiem pasaulē, un ar to varam lēpoties. Bet, piemēram, 28 dalību valstu ministru padomē uh, viss notiek aiz slēgtām durvīm. Tā ir tāda kā melnā kaste. Situācija ir eh, nedaudz uzlabojusies, bet eh, tā joprojām ir ļoti tālu no mūsu pieprasītajiem standartiem. Ir jāparūpējas, lai arī tā teikt otrā palāta ministru padome būtu pilnīgi caurskatām, ne tikai balsot par likumiem, bet arī 150 eh, sagatavošanas grupās, jo tas, kas tur notiek, ir pilnīgi nepārskatāmi ombudei vajadzēja izskatīt šo jautājumu, un viņa arī ir sagatavojusi ziņojumus, kurus šodien atsaucamies. Parlaments pieprasa pilnīgu caurskatāmību otrajā uh, likumdošanas palātā. Ministru, padomē, ministru padomēm ir jānotiek uh, atklāti un arī sagatavošanās sēdēm ir jābūt tādām pašām. Von dokumenten Tas pats attiecas arī uz dokumentu slepenību, jo daudziem vairumam dokumentu no padomes virsū ir zīmoks limitāts, jeb ierobežots. Tātad tas ir um, domāts ierobežotam cilvēku skaitam um, ministru padomēji vajadzētu daudz uh, rūpīgāk izskatīt, kuri dokumenti tiešām ir jāizskata kā konfidenciāli un kuri nē. Caurskatāmība ministru padomē ir nepieciešama arī tādēļ, ka ministri bieži vien nāk no savām galvaspilsētām, kaut ko lēmja Briselē un pēc tam uh, atpakaļ mājās stāsta kaut ko pilnīgi citu un tad uh, nevar saprast, kā viņi ir balsojuši un kāpēc viņi tā ir balsojuši. Arī mums ir ļoti grūti paskaidrot kolē, nacionālajiem kolēģiem nacionālajās parlamentos, kādēļ uh, valdības kolēģi ir balsojuši tā vai citādi Briselē. Tādēļ caurskatāmība ministru padomē ir Uh, līdzeklis, ar kuru vērsties pret konspirācijas teorijām un dažādām spekulācijām. Ir tik daudz populistu un nacionālistu, kas labprāt uh, izgudro dažādus stāstus un tos uh, arī popularizē. Es domāju, ir pienācis īstais brīdis rādīt labu piemēru un arī uh, ar tādu labu pārvaldību uh, Uh, uzlikt augstus standārtus uh, gan šeit Eiropā, gan arī visā pasaulē. Paldies uh, Tomas kundzei, manai kolēģei, ar kuru kopā strādājam pie šī ziņojuma un ceru, ka 12. balsojumā plenārsēdē tas saņems lielu atbalstu. Domnot. Paldies, Lainana kungs. Tagad vārds Tomas kundzei. Thank you, Chair. Uh, Paldies priekšsēdētāji, kolēģi, komisārs kundze. Sākumā es vēlētos pateikties ombudei par paveikto. Gandrīz divus gadus atpakaļ viņa sāka izmeklēšanu par caurspīdīgumu padomē un secinājumu, ka pašreizējā prakse Uh, saistās ar sliktu pārvaldību, jo īsta attiecībā uz valstu pozīciju apzināšanu sagatavošanas struktūrām. Un uh, viņas uh, secinājumi bija ļoti saprātīgi, bet padomu neatbildēja. Tā vienkārši neatbildēja uz viņas vēstuli. Tāpēc viņi vērsās pie parlamenta, lai lūgtu atbalstu. Mūsu pirmajā sanāksmē par šo tēmu Austrijas prezidentūra uh, Eh, solījās risināt šo problēmu vai vismaz sniegt kādu skaidrojumu. Bet tagad Austrijas prezidentūra ir noslēgusies un atbildes nebija. Jācer, ka Rumānijas prezidentūrā viss būs citādi. Cauradzamība padomē ir tikusi apspriest jau 25 gadu garumā, tomēr nekas īsti nav mainījies mazas uzvaras, kas tika gūtas, piemēram, piekļuve dokumentiem publiskām apspriedēm, ko e, tika panāktas pateicoties parlamentam un ombudēji, kas parāda mūsu lomu, kas katalizē pārmaiņas. Padome vēl pieturās pie idejas, ka viņu darbs saistās tikai ar diplomātiju, institūciju loma laika gaitā ir mainījusies. E, jo tagad padomi un parlaments ir līdz likuma eh, devēji un praksē jābūt līdzīgai. Parlaments ir kļuvis caurredzamāks, visas komitejas sanāksmes, kā Džo Lainens norādīja, ir atklātas, arī grozījumi ir eh, pieejami un pozīcijas ir redzamas. Tamdēļ ir tikai loģisks solis, ka tas pats būtu jāpiemēro padomei un īpaši kora par sanāksmēm. Tas eh, līgumos ir skaidri norādīts, ka lēmumi jāpieņem pēc iespējas tuvāk pilsoņiem, jo īpaši tagad, kad ir Brexit laiks, mums ir jābūt atvērtiem mums ir jābūt pēc iespējas tuvākiem cilvēkiem. Tas nozīmē, ka visām institūcijām ir jābūt pienākumam būt atvērtām un caurredzamām. Ir mm, līdzsvar trūkums starp eh, likumdevējiem. Un, kad sabiedrība nav apmierināta ar nolemto, tad ir tik viegli norādīt uz parlamentu jo mūsu lēmumi ir redzami, bet sabiedrība neredz to, ka nereti rezultāts ir cīniņa um, sēkas. Uh, Dalību valstīm ir spēcīgas pozīcijas pašām un tās nekavējas vainot Briseli. Un arī nacionālajie parlamenti tiek vēlīni informēti par pieņemtajiem lēmumiem. Reizēm pat tie vispār netiek iz, informēti. Es vēlētos pateikties Jo Lainenam par uh, labo sadarbības gāru komitejā un vēlētos arī lūgt parlamentu atbalstīt šo ziņojumu un sūtīt vēsti par to, ka Mēs parlamentā atbalstam cauradzamu demokrātisku procesu. Paldies! Tagad brīvā mikrofona procedūra. Četri kolēģi ir pieteikušies. Kenīčī kundzei vārds. Grazie, prezidente. La trasparenza del... Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas eh, likumdošanas procesa cauradzamība ir ārkārtīgi svarīga, lai nostiprinātu uzticību. Sabiedrībai ir jāļauj izmantot savas tiesības būt informētiem, viņiem jānodrošina iespēja noskaidrot eh, savas valdības pozīciju, kas tiek eh, ievēlota, un Briselē nevar būt uh, tāda, ka to tikai nomalno. Un eh, likumdevējiem ir tiešām jācenšas strādāt lielākas cauradzamības labad. Eh, un, eh, kā jau komisija norādīja, tad mediātori ombuda ir daudz strādājusi, lai virzītos uz to. Un mums arī kā līdz likumdevējiem ir jāiesaistās, lai spēcīgi noteikumi attiecībā uz caurredzamību tiktu ievērot. Tas arī referentu teiktajā tika norādīts arī, lai dokumenti tiktu darīti pieejami. Lielas paldies, Marijas kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Jautājums, par kuru šobrīd diskutējam, ir īpaši svarīgs Eh, es arī tiku iesniedzis jautājumu par cauradzamību un iespējamo rīcību no ombudes puses. Mēs šobrīd rādām eh, piemēru padome. Ir izpildvaras daļa un arī pieņem eh, likumus, un te ir jābūt cauradzamībai, jānodrošina pieeja sagatavošanas dokumentiem Nu, lai mēs zinātu, kādas ir dalību valstu pozīcijas, kāds ir valdību balsojums. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai veiktu parlamentāro kontroli, jo pat eh, nacionālie deputāti nevar noskaidrot savas valsts balsojumu. Un tas ir svarīgi arī vēlētājiem, lai viņi zinātu, kā balsot nākamajās vēlēšanās. Ombudas priekšlikums ir īpaši svarīgs, lai padomē būtu cauradzamība, kā tas jau notiek parlamentā, lai būtu cauradzamība Eirogrupā, kas pieņem izšķirošus lēmumus, eh, kas nosaka Eiropas Savienības virzību uz priekšu. Vārds nākamai runātājai. Liels paldies eh, referentiem, saka Aukens kundze. Eh, tad tiešām ir skaidri saskatāms eh, demokrātijas deficīts Eiropā. Eh, tad tiešām ļoti skaidri tas izpaužās nacionālie parlamenti, valstu plašsaziņas līdzekļi nemaz nevar redzēt, ko valdības dara, ko citi dara. Iztēlosimies, ka jūsu parlaments reizi mēnesī izziņotu, ka lūk pieņemti tādi un tādi lēmumi, bet Nu, mēs nemaz nezinām, ko partijas teica, kas notika. Vairums domātu, ka tas ir eh, nepieņemam, bet tieši tā arī padome strādā. Viņi strādā tā, it kā būtu starpvaldību institūcija, nevis Eiropas Savienības likumdevējs, nu, ka viņi ir diplomāti, nevis eh, ierēģi. Bet paldies, jāsaka, un budai par to, ka to norādīja. Jūs Mm, šo jautājumu varat izmantot arī vēlēšanu kampaņā, lai tad mēs arī varētu risināt šo demokrātiskās defi deficīta problēmas. Zilās kartīts jautājums, vai jūs piekritīsiet? Jā, liels paldies, kolēģi. Es mm, pilnībā nepiekrītu, ka mēs pārāk maz zinām un ka pārāk neprecīzas informācijas pat uh, valstu pilsoņiem nav pietiekamas informētības par to, kas šeit notiek. Ļoti bieži Tāda situācija rodas, bet kā tad mēs varētu labāk informēt pilsoņus savās valstīs par atbildību, ēs un kas tiek dalī, darīts nacionālā un zemākā līmenī? Es domāju, ka šeit ir zināms sajukums. Bieži vien tas ir apzināti proti radīts un saistīts ar subsidiaritāti un ES institūciju lomu. Atbilde pavisam īsi, jā, protams, es piekrītu. Tas ir arī tas, ko es vēlējos aprakstīt. Es domāju, Grapīnī kundze, ka ja mēs varam e, skaidri izlasīt šo ombudes ziņojumu, tad mums ir ļoti labi instrumenti mūsu rīcībā, lai risinātu šo problēmu. Valstu plašsaziņas mē, e, līdzekļi un arī e, parlamenti var sekot līdzi, kas notiek. Viņi būs spiesti paraudzīties uz to, ko otra likumdošanas puse dara. Un te viņi var sekot līdzi tam, ko mēs darām. Tā nav problēma pati par sevi. Es ceru, ka mēs varēsim eh, risināt šo problēmu un ka mums ir brīnišķīgs instruments ombudes eh, ziņojumā, kas mums palīdzēs to paveikt. Yes. Grazie, prezidente. Questa Europa è percepita spesso, troppo spesso. Paldies, priekšsēdētājs saka Evī Kunze. Nereti Eiropa eh, tiek uztverta kā ļoti attāla institūcija, nav vai to kopums nav skaidrs, kas kādus lēmumus pieņem. Parlaments strādā caurredzami, bet visi neseko mūsu piemēram. Pilsoņi redz, ka noteiktas institūcijas strādā pie slēgtām durvīm padome. To tā vienmēr ir darījusi un izturās tā, it kā spēlētu pokeru, neatklāja savas kārtis. Tā tas ir bijis vienmēr. Mēs nezinām, ko domā dalību valstis, šīs pokera spēlmanes, bet pie šīs spēles galda tiek izspēlēta pilsoņu nākotne. Tas ir ārkārtīgi nopietni. Līdz ar to cauradzamība un pilsoņu informētības tiesības tiek pilnīgi aizmirstas. Līdz ar to tas iztukšo Eiropu no tās šatura. Es ceru, ka Eiropai izdosies atgūt savu leģitimitāti. Lielas paldies! Tagad atkal vārds komisārai Jurovai. For... Paldies! Es gribēju teikt, ka komisija nav pilnvarota detalizēti komentēt to, kas norisinās padomē, bet mēs ālaž esam bijusi apņē, bijuši apņēmības pilni uzlabot uh, likumdošanas procesa caurskatāmību. Tā ir mūsu visu kopīga atbildība. Mēs esam uzņemšies pienākumus paaugstināt caurskatāmības līmeni, komisāri, to biroji, uh, ģenerāli direktori tiekas tikai ar tādiem cilvēkiem, personām, kas ir iekļautas caurskatāmības reģistrā. Mēs ceram, ka trīs institūcijas vienosies par šādu pieeju, lai caurskatāmības reģistrs būtu obligāts pilnīgi visiem. Tāpat ir iespējams arī uh, iepazīties ar informāciju par dažādām misijām, par komisāru ceļojumu izdevumiem, un esam pieprasījuši arī uh, vairāk caurskatāmības no ekspertu grupas. Esam patiešām arī uh, garantējuši ļoti. Uh, tādu caurskatāmu informāciju par eh, tirzniecības eh, sarunām, tirzniecības līguma sarunām un arī Brexit sarunām. Tam nav precedenta. Un parlaments mums arī piekrita, ka ir eh, jābūt jaunam starpiestāžu nolīgumam par labāku likumdošanu, iekļaujot kopīgu apņemšanos uzlabot likumdošanas procesa caurskatāmību, protams, ņemot vērā atbilstošās trīspusējās sarunas. Kā jūsu ziņojumā ir minēts, turpinās sadarbības starp trīs institūciju dienestiem, lai izveidotu kopīgu likumdošanas portālu. Mēs esam arī vienojušies par tāda izveidi. Tādā veidā varēsim bruģēt ceļu, lai arī cilvēki, kas nav iesaistīti likumdošanas procesā, varētu labāk izprast visas šīs procedūras fineses. Protams, ja jūs zināt, kur meklēt šādu informāciju, to atrast ir vienkārši, bet ja jūs nesat speciālists šādos jautājumos, eh, tad tas jau kļūst krietni sarežģītāk. Mēs esam arī apņēmušies eh, publicēt vairāk informācijas papildus tai, kas jau ir pieejama. Es domāju, ka ir atbilstošais brīdis, lai to darītu. Paldies par uzmanību. Paldies, komisārs Kundze! Esam beiguši debates par šo darba kārtības punktu. Balsosim šodien pusdienas laikā. Pe doamna comisar Malmström, care a venit pentru următorul punct al ordinii. Tagad uh, teikšu labu rītu Malstrēms kundzei, kas ir ieradusies uz nākamo darba kārtības punktu. Mums būs debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskumu principu pārkāpumiem. Pirmais, pirmā rezolūcija ir veltīta situācijai Azerbaidžānā, it sevišķi Mehmana Huseinova lietai. Tagad došu vārdu Rebekai Harmsai. Labrīt, Harmsas kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi, arī Azerbaidžānā. Uh, cerams, cilvēki seko šīm debatēm, un Azerī Daily Azerbaidžāņu avi, avīzē es vakardien lasīju kādu rakstu, kurā es ar saviem kolēģiem tik tiku apsūdzēta, ka mēs te gatavojam nekādu, neskādu sazvērestību un esam iesaistījušies eh, dažādu plānu kaldināšanā pret Azerbaidžāns valdību. Žurnālistiem vajadzētu patiešām pārbaudīt pirms viņi kaut ko raksta. Es lūgtu arī kolēģiem, kas darbojas kopā ar mani Eironesta delegācijā, ar mani aprunāties pirms viņi kaut ko stāsta apkārt. Mm, kādreizējais eh, Eironest kolēģis Furats Morādovs eh, tagad ir ministrs valdībā, un viņš ļoti labi zina, ka Eironest darbojoties alaž esmu mēģinājusi izkopt labas, uh, uzticības pilnas uh, attiecības starp deputātiem. Kādēļ Azerbaidžāna šodien tiek izskatīta steidzamības jautājumos? Esam satraukti par Mehmana Huseinova likteni. Mehmans kopš decembra ir pieteicis bada streiku. Viņš ir pieteicis bada streiku, jo viņam ir piedraudēts, ka eh, pēc uh, divu gadu soda izciešanas viņu var apsūdzēt no jauna. Eh, viņam tagad draudātu jauns cietumsots eh, piecu līdz septiņu gadu garumā. To viņam varētu piespriest pirms pašreizējā soda izciešanas beigām. Jāsaka, ka tas nav nekas unikāls. Pilsoniskās sabiedrības fórums Eironest mūs informēja, ka Azerbaidžānā šādi uh, Gadījumi atkārtojas jau piekto reizi, tādēļ mēs nevaram būt vienaldzīgi pret Mehmanu Huseinova likteni un esam jautājumu iekļāvuši steidzamības debatēs. Visas politiskās grupas Eiropas parlamentā vēršas pie Azerbaidžānas iestādēm, lai tās atbrīvotu Mehmanu Huseinovu no ieslodzījuma. Un mēs vēršamies pie uh, tiesnešiem, lai atkal netiktu inscenēta tiesvedības procedūra. Uh, Mehmans ir ļoti daudz strādājis, lai eh, runātu par korupciju arī Eiropas padomē, un tādēļ viņš tagad ir ieslodzīts. Un viņš nerunāja par problēmām tikai Azerbaidžanā, viņš runāja par korumpētiem politiķiem arī Vācijā un Itālijā. Tieši tādēļ ir tikai atbilstoši, ka Eiropas parlaments pieprasa nekavējoties uh, atbrīvot uh, Mehmanu Huseino no ieslodzījuma. Paldies, un tagad došu vārdu uz divām minūtēm Korākungam. Thank you, Mr. Chairman. Good... Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt, komisārs kundze. Šķiet, ka Alieva kungam nav pilnīgi nekāda ierobežojuma, lai vērstos pret saviem oponentiem. Uh, Mēs ļoti labi saprotam viņu pausto vēsti. Nevienam nav tiesību publiskot informāciju par augsta līmeņa eh, ierēģu korumpētību. Mehmana Huseinova gadījums ir vienkārši hrestomātisks. Jau gadiem policija viņu ir iebaidījusi, vajājusi, un pēc tam viņš tika spīdzināts un ieslodzīts. Uh, Jāsaka, ka viņam izvirzītās apsūdzības ar, ar ļoti spēcīgu politisko nokrāsu. Tāpat arī citi cilvēktiesība aktīvisti cieši no apspiešanas Azerbaidžānā. Huseinova kungs ieslodzījumā ir cietis arī no vardarbības un pēc tam viņam izvirzīja apsūdzību par to, ka viņš it kā esot uzbrucis cietumsargām, kas viņu spīdzināja. Jāsaka, ka mm, pasaules preses brīvības um, indeksā Azerbaidžāna atrodas gaužām zemu. Nu, ko sagaidīt no valsts, kur emuāru autori un žurnālisti tiek uh, ieslodzīti cietumā, ja viņi nesalūst pēc šantāžām un iebaidīšanām? Mums ir jāpieprasa tiesiskuma, cilvēktiesība, labas pārvaldības un demokrātisko reformu ievērošana. Šie principi nedrīkst palikt kā skaisti vārdi kaut kur tikai uz papīra. Mēs nedrīkstam pieļaut uh, to, ka šāda. Uh, Ehm, mums eh, ļoti svarīga principu pārkāpšana notiek regulāri. Ir nekavējoties un bez nosacījumiem jāatbrīvo visi politiskie ieslodzītie Azerbaidžānā, ja šī valsts vēlas nopietni ar mums sadarboties arī turpmāk. Bez nosacījumiem ir jāatbrīvo Huseino kungs un tāpat visi pārējie žurnālisti, kas joprojām ir ieslodzījumā ja mēs to nepieprasīsim pietiekami asi, mēs atkal uh, būsim uh, zināmā mērā atteikušies no savām vērtībām. Paldies tagad Tānoka kungs. Mehmans uh, Huseinovs tika ieslodzīts cietumā uz diviem gadiem. Viņš ir ļoti pazīstams emuāru autors, un viņš mēģināja uh, izgaismot vairākus korupcijas gadījumus Azerbaidžānā un citviet. Protams, tā ir politiska atriebība, kas tagad vēršas pret viņu iestādes mēģina viņam izvirzīt jaunas apsūdzības. Tas nozīmē, ka uh, Huseino kungs varētu palikt cietumā vēl uz kādiem pieciem, septiņiem gadiem. Un šomēnes ir bijuši pieci līdzīgi gadījumi, kad apsūdzības ir tikušas izvirzītas pret tādiem cilvēkiem, kas jau tuvojas savu cietumsoda beigām. Azerbaidžānā ir uh, No 180 valstīm eh, preses brīvības indeksā eh, Azerbaidžāna atrodas 163. vietā. Nu, tas ir eh, viens no sliktākajiem rādītājiem pasaulē. Jā, ņemam vērā Huseino kunga uh, slikto veselības stāvokli, jo viņš turpina uh, piekot bada streiku. Mums ir jāpieprasa nekavējoties un bez nosacījumiem viņu atbrīvot no cietuma un neizvirzīt viņam papildus uh, Uh, apsūdzības. Azerbaidžāna ir austrumu partnerības valsts, un mums ar šo valstu tālaži ir bijušas labas attiecības. Paldies, un tagad Urbans Kreispaus trim minūtēm. Paldies priekšsādātājiem. Azerbaidžānā korupcija nav kura katra problēma, bet eh, tā ir endēmiska problēma, gribēju to, mm, un tie, kas uz to norāda, tie tiek spīdzināti vai ieslodzīti, un par to mēs šodien arī runājam. Par Mehmanu Huseinovu, kuram ir divu gadu ieslodzījums, bet tiek izvirzītas jaunas apsūdzības. Eh, pēc eh, ieslodzījuma viņš, eh, mēģin, viņš mēģināja meklēt korumpētos politiķus un elites pārstāvjus, un šie elites pārstāvji um, maksāja Eiropas pārstāvjiem, lai atmaksātu naudu un iepirktu luksusa preces. Un e, šis e, emuāru rakstītājs norādījuši šiem, em, e, šim problēmām savos emuāros, un viņš nopirka Eiropas cilvēkus tā, lai varētu uh, viņiem maksājumi un, un, kor, un notika korupcija. To sauc par kaviāru diplomātiku. Runa ir par Pedro Agramovu. Viņam bija jāatkāpjas no Eiropas padomes vadītāja amata, jo bija šis skandāls un arī citi, jo šķiet, ka korupcija ir šajā partijā endēmiska, bet viņš joprojām turpina strādāt Spānijā. Un tāpat arī uh, Tas saistās ar lielajiem eh, dabas resursu projektiem eh, un mm, tiek meklētas alternatīvas Krievijā. Tāpēc arī mēs par to runājam šajā rezolūcijā Azerbaidžāna. Ir mm, Kaukāza dienvidu un BTFC eh, gāzes cauruļu avota pamatā. Un mm, tieši BTF, ko atbalstīja arī naftas uzņēmums tika virzīts uz priekšu. Mēs prasam tā, lai Eiropas dalība Kaukāza dienvidu koridorā tiktu atcelt, arī asociācijas līgums tiktu atcelts, jo netiek respektēta pulcēšanās brīvība pilsoņiem. Pirms dažiem mēnešiem parlamentā tika apstiprināts asociācijas līgums attiecībā uz uh, ieslodzījumā esošiem um, nevalstisku organizāciju pārstāvju atbrīvošanu, bet mēs joprojām tikai gaidām, lai tas notiktu, lai atbildīgās iestādes ko darītu. Un tāpat arī notiktu cīņa pret atma, naudas atmazgāšanu, jo citādi te runa par kaviāra diplomātiju. Un, uh, Spānijas iestādēm būtu arī jā. Ja, E, izmanto visas iespējas, lai veiktu izmeklēšanu pret Pedro Arkamunu un viņam e, tiktu atņemta vieta senātā, jo e, pretējā gadījumā kāda tad ir mūsu ārējā politika, ņemot vērā mūsu vērtības. Ir jāņem, jāpieņem skaidri pasākumi pret Azerbaidžānu. Šāks kundze uz trim minūtēm. Paldies. Uh, labrīt, komisārs kundze, kolēģi. Ir atkal ar uh, skumjām Jākonstatē, ka mēs kārtējo reizi runājam par aizvien pasliktinošos cilvēku tiesību situāciju Azerbaidžānā, uh, kurā vainojams prezidents Alijevs un viceprezidente viņa laulātā draudzene. Žurnālisti, kas runā par korupciju un negodīgām darbībām, tiek aizturēti un spīdzināti. Cilvēku tiesības, demokrātija, pilsoniskā sabiedrība, visi šie principi Azerbaidžānā ir sveši, bet mēs patiesībā parakstījām partnerības nolīgumu ar Azerbaidžānu. Vajadzētu tagad uh, izmantot uh, šajā nolīgumā minētos nosacījumus. Jāsaka, ka nevar uh, patiešām aizbildināties ne ar ko, lai pārkāptu cilvēku tiesības. Vairāki kolēģi jau pieminēja to, ka um, Azerbaidžāna 180 valstu vidū ieņem 163. vietu uh, valsts pasaules preses indeksā. Tas patiešām ir šokējoši. Un desmit žurnālisti, kas tagad ir cietumā, šo skumjo statistiku tikai papildina. Ir bloķētas vairākas tīmekļa vietnes valstī, un daži no gaišākajiem prātiem jau ir devušies prom no savas dzimtenes, jo viņu brīvība un drošība tika apdraudēta. Vairāki video arī tika nopludināti internetā. Hadīša Ismailova tiek apsūdzēta arī sabiedriskās kārtības traucēšanā. Viņai ir izvirzīts naudas sots par 23 tūkstošiem eiro. Tas ir pat tiešām ļoti gļēvulīgi un tā tiek izdarīts nepieļaujams spiediens uz pilsonsko sabiedrību un žurnālistiem. Mums ir jānāk situācija. Um, Azerbaidžānā ir ļoti uh, bēdīga. Un e, tas ir arī netieša saistība pārkāpums, jo Azerbaidžāna ir arī parakstījusi Eiropas cilvēktiesību konvenciju, un e, tā ir jāievēro arī Eiropas e, cilvēktiesību tiesas spriedumi attiecīgajās lietās. Ja runājam par ES un Azerbaidžānas attiecībām, mums ir jārunā par nosacījumiem, kas ir jāievēro, kas izriet no partnerību nolīguma. Viņiem ir jāievieš viss nepieciešamās reformas, jābūt labai pārējai pārvaldībai un jāgarantē pamatiesību ievērošana. Mums nevajadzētu uh, vienkārši tā pavirši visas šīs saistības uztvert. Runājot par atjaunotu partnerības nolīgumu uh, un pieļaujot eh, šādus eh, turpmākus pārkāpumus, mums ir jāsaprot, eh, ka Mogherīnī kundzei ir asi jānosoda cilvēktiesību pārkāpumu Azerbaidžānā un ir kopīgi ar mums jāpieprasa opozīcijas līderu politisko ieslodzīto un arī žurnālistu atbraviešu no cietuma. Paldies! Gomešs kundzes divām minūtēm. About... Paldies! Tad, kad mēs runājam par uh, cilvēku tiesībām un tiesiskumu, uh, kurā sakņojas arī mūsu politiskā darbība un sadarbība ar trešajām valstīm, ņemot vērā nolīgumus, tā nu retorika Komisāre Mālstrēmas kundze, Mogherīnī kundze, jūs esat tie cilvēki, kam ir jāparūpēs, lai tas viss tiktu iedzīvināts, lai tie nepaliktu tukši vārdi. Tas, kas notiek eh, Azerbaidžānā, ir vienkārši skandalozi. Mehmans Huseinovs un citi aktīvisti kā piemēram Kadīģa Ismailova, pierāda, ka mēs esam bijuši bezspēcīgi. Un arī, piemēram, cilvēki, kas tiek nolaupīti Grūzijā un pēc tam atvest uz Azerbaidžānu, lai viņus spīdzinātu, tas notiek. Un tie ir šie drosmīgie ļaudis, kas uzdrošinājās runāt par korupcijas skandāliem, kurā tik dziļi ir iestidzis uh, Alieva režīms. Ko tad piedāvā parlaments? mēs neesam panākuši situācijas uzlabojumu Azerbaidžanā. Mums ir jāievēro arī principi, eh, zem kuriem esam parakstījušies. Kolēģi jau pietiekami labi ilustrēja Azerbaidžānā notiekošo. Žurnālisti, oponenti cieši no spīdzināšanas un vardarbības. Uh, un Norika Nikolai tika piespiests uzrakstīt vēstuli. Noteikti šādas vēstules nav patiešām uh, pieņemamas. Un eh, šī vēstule atgādina Čaušesku laikus Rumānijā, un eh, te nevaram runāt par brīvas gribas izpausmi. Migels Urbans Krespo pareizi teica, šī korupcija uh, plaukst Eiropas Savienībā, un šī landromāta afēra Azerbaidžānā, tur nav tikai azerbaidžāņu politiķi iesaistīti. Vēlēšanu rezultāti tika gluži vienkārši nopirkti. Mēs te nerunājam par Azerbaidžānu vai par to atbalstu, eh, kas cīnās pret eh, apspiešanu. Mēs te runājam par Eiropas Savienību. Doamna Žofko Željana, 4 minūte și 30 de secunde. Paldies, un tagad vārds Žofko eh, kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundzei. Sākumā es vēlētos pateikties kolēģiem par um, darbu pie šī uh, dokumenta, tā kā esmu EPP ēnu referente uh, un arī piedalos uh, Eiropas, sarun, Eiropas Savienības uh, sarunvedēju komandā, esmu pārliecināta, ka mums ir uh, jāpievērš liela uzmanība jaunajam partnerības nolīgumam starp Eiropas Savienību un uh, Azerbaidžānu, jo uh, likumvarai un cilvēktiesību ievērošanai jābūt uh, pamat pamatam. Mehmans Huseinovs ir emora autors, kuram tika piespriests divu gadu cietumsots pēc tam, kad viņš publiski informēja par uh, to, kāda ir bijuši, kādas ir bijušas sadursmes starp viņu un policiju, pēc tam, kad viņš bija atklātībā runājis par pārkāpumiem. Šobrīd viņa ieslodzījums var tikt pagarināts vēl uz septiņiem gadiem. Mums ir jācenšas panākt nekavējoši viņa atbrīvošanu. Mums ir nepieciešams nodrošināt, ka viņš saņem pienācīgu medicīnisku aprūpi. Uh, Eiropas Savienība um, negrasās pārtraukt savu sadarbību ar Azerbaidžānu, bet, bet um, mums ir jāturpina sadarbība un Eiropas Savienībai ir iespēja palīdzēt šai valstī, lai nostiprinātu uh, cilvēka tiesības. Es aicinu atbrīvot visus uh, politieslodzītos. Uh, attiecībā uz visām valstīm, ar kurām sadarb sadarbojamies, runa nav tikai par Azerbaidžānu. Un mums ir jāpanāk uh, pilnīga Eiropas Savienības principu ievērošana. Mēs nevaram to izmantot selektīvi, un uh, šī minētā uh, rezolūcija ir ļoti labs dokuments, jo tā atgādina par situāciju Azerbaidžanā, kādā ir preses brīvība. Uh, Eh, preses brīvības indeksā 180 valstu vidū šī eh, valsts ieņem 163. vietu. Tā izmanto eh, finanšu līdzekļus, lai nopirktu žurnālistus un politiķus un šāda te prakse ir satraucoša, tā ir jāpārtrauc. Es ceru, ka Mehmans Huseinovs tiks atbrīvots, viņam tiks sniegt nepieciešamā medicīniskā palīdzība, un es aicinu atbrīvot arī visus pārējos, uh, um, politi ieslodzītos, jo tas ir nepieņemami 21. gadsimtā. Sadarbība uh, ir jābalsta uz kopīgām vērtībām, kā piemēram vārda brīvība priekšsēdētāji, komisārs kundze. Mēs nevaram um, tirgoties ar šādiem jēdzieniem. Tam ir jābūt pamatu pamatam Eiropas Savienībai un mūsu attiecībām ar trešajām valstīm, neatkarīgi no tā, par kur reģionu ir runa. Mums ir jāturpina par to cīnīties, un es arī turpināšu to darīt. Paldies tagad uh, Štetins kungam vārds uz pusotru minūti. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Es aicinu nekavējoties atbrīvot Mehmanu Huseinovu, kurš pieteicis bada streiku un cenšas cīnīties pret netaisnību. Viņš nav vienīgais, ir ļoti daudz politi ieslodzīto Azerbaidžanā. Atgādināšu par Afgan, Afgan Muhtārlī, kuru nolāpīja slepenie dienesti Gruzijā. Uh, Tas nozīmē, ka Baku uh, režīms neaprobežojas tikai ar darbību savā teritorijā. Vēlos uzsvērt, ka šis režīms eksportē uh, savu uh, ietekmi dažādos veidos, kā piemēram nolāpot Muhtārī kungu. Ir vairāk veidi, kā tiek vajā cilvēki, piemēram, tiek izmantots Interpols, pieprasot izdot šos cilvēkus, kas piesakās uz eh, patvērumu un atbalstu citu vietu. Arī eh, Krievija un Ķīna izmanto šādu praksi. Protams, eh, Interpol cīnās pret šādu politisko oponentu izdošanu, tā balstās uz trešo pantu savos iekšējos noteikumos, kuros ir teikts, ka Interpols neiesaistās politiskos ķīviņos. Tāpat ir arī attiecīgs pants ir, ir arī attiecīgs gadījums, kad Interpols atteicās izsniegt trīs, izdot trīs politiķus. Viens no veidiem, kā mēs varētu rīkoties, būtu atbalstīt visus Eiropas visnevalstiskās organizācijas. Paldies! Paldies! Tagad vārds eh, postas kundzēs vienu minūti. Labrīt, priekšsēdētāji! Komisārs kundze, cienījamie kolēģi, šī ir e, trešā rezolūcija par cilvēku tiesību pārkāpumiem Azerbaidžānā mūsu sasaukuma laikā. Azerbaidžānas e, parlamentam beidzot ir pienācis laiks nopietni uztvērt mūsu prasības. Es pieprasu nekavējošu. Mehmāna Huseinava un visu cilvēktiesību aizstāvu atbrīvošanu, kā arī uh, juristu uh, antikorupcijas aktīvistu, neatkarīgo eh, žurnālistu un eh, blogeru atbrīvošanu. Šie cilvēki ir tikuši apcietināti un spīdzināti par to, ka um, brīvi pauduši savu viedokli. Tas nav noziegums un Azerbaidžānas uh, iestādēm es vēlos teikt, ka tās ir viņu tiesības. Uh, dažiem no viņiem ir piespriests uh, cietumsots līdz desmit gadiem tikai tāpēc, ka viņi izmeklējuši korupcijas gadījumus vai protestējuši pret tiem. Eiropas Savienība nevar klusēt, kad mediji un brī vārda brīvība tiek apspiesta Azerbaidžānā. Uh, Mēs nevaram pieļaut šādu arestēšanu, spīdzināšanu arī attiecībā uz LGBTI cilvēkiem, cilvēktiesību aktīvistiem, žurnālistiem. Ja šādas prasības netiek izpildīts, tad Eiropas Savienībā ir jāuzsāk sankciju piemērošana pret Azerbaidžānas amatpersonām. Eiropas komisijai ir jāpārtrauc jebkāds finansējums Azerbaidžānas valsts struktūrām uzņēmumiem un pārējiem. Paldies! Mulțumim! Liels paldies! Tagad vārds Karim kungam uz pusotru minūti. Priekšsēdētāja, komisārs Konze, cienījamie kolēģi, kā delegācijas vadītājs attiecībām ar Dienvidkaukāzu valstīm, varu teikt, ka mēs esam redzējuši pārmaiņas gadu no gada uh, tiek panākts progress, kas liecina par to, ka ir iespējama uh, sadarbība starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānu, bet uh, šīs attiecības iet gan augšā, gan lejā. Eiropas Savienība, kas ir um, vārda brīvības aizstāve, nedrīkst pievērt acis uz uh, to, uh, kā kāda valdība vērš pret saviem pilsoņiem netaisnīgi, neatkarīgi no tā, cik liels ir progress, uh, kas panāks starptautiskajos līgumos un uh, nolīgumos, mēs nedrīkstam atstāt šos cilvēkus novārtā. Paturot prātā uh, šos cilvēkus, jāsaka, ka ļoti daudz, kas šajā rezolūcijā tiek piedāvāts, kas būtu jāīsteno, iesaistot komisijas ārējās rīcības dienestu un cenšotos uh, panākt to, lai Azerbaidžāna nodrošinātu pienācīgu aizsardzību tiem, kas tiek netaisnīgi apvainot, sniegtu medicīnisko palīdzību, mm, ļautu viņiem tikties ar ģimenes locekļiem, eh, advokātiem un aizstāvjiem. Tas viss ir uzskaitīts šajā rezolūcijā. Tik tiešām spēcīgas attiecības, kuras esam izveidojuši ar Azerbaidžānu, jau ir atmaksājušās. Un, eh, Eiropas Savienības delegācija varēja um, viesoties un tikties ar Mehmanu Huseinovu. Uh, bet tā gal galā bija pozit, tas bija pozitīvs signāls, kas eh, ļauj cerēt uz uh, situācijas uzlabošanos, un mums alaži ir jārīkojas saskaņā ar savām vērtībām, bet vienlaikus jārespektē arī mūsu partneri. Paldies! 2 minūte și 30 de secunde. Paldies, un tagad vārds Nikolais Konzēvs uh, divām ar pus minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, kā Eiropas parlamenta referenti jautājums par Azerbaidžānu, es vēlos teikt sekojošo. Mēs esam pieņēmuši trīs rezolūcijas par cilvēktiesību situāciju Azerbaidžānā. Eiropas Savienības ziņojums par Azerbaidžānu uh, norādīja uz pozitīvām tendencēm, un mēs šobrīd uh, grasāmies noslēgt partnerības nolīgumu. Es domāju, ka tā ir lieliski iespēja nopietnām diskusijām par uh, to, ko Eiropas parlaments var darīt. Mēs ļoti labticīgi strādājam pie šī jautājuma un cenšamies sadarboties ar šīs valsts iestādēm. Mums ir izdevies šo to jau panākt un cenšamies risināt um, jautājumus ne uh, konfliktuālā veidā. Eiropas uh, Savienība ir spērus arī diplomātiskos soļus īstenojot dialogu. Un pateicoties tam ir izdevies atbrīvot 146 cilvēkus. Tas ir apsveicami. Mēs eh, nopietni esam izskatījuši apsūdzības un radio brīvā Eiropa eh, gadījumu. Esmu dzirdējusi arī skaidrojums eh, par šo gadījumu. Attiecīgās kontrols iestādes nākušas klajā ar paziņojumiem. Un Tās mums informējušas, kā noticis uzbrukums eh, daž, kādam no administrācijas pārstāvjiem. Mēs dzirdējām arī, eh, Huseino kungs eh, ir pieteicis bada streiku, un šī informācija tikus apstiprināta. Cienījamie kolēģi, es domāju, ka tad, kad sagatavojam rezolūciju par cilvēku tiesību situāciju trešās valstīs, vispirms mums ir nepieciešama uh, informācija, eh, dokumenti. Mēs nedrīkstam privileģēt vienu vai citu informācijas avotu, jo eh, pastāv dezinformācijas un nepatiesu ziņu risks. Tātad eh, mums ir jāievēro šis princips, pretējā gadījumā tas negatīvi var ietekmēt mūsu diplomātisko darbību. Sorry. Do you accept? Vai jūs pieņemsiet zilās kartītes jautājumu no Annas lūdzu? Nikolai kundze, nu vai jūs piekritīsit, ka ir absolūti nepieņemami, ka Azerbaidžānas režīms uzpērk Eiropas politiķis kā Pedro Agramonu, kas ir senators Spānijā, bez kādas e, izmeklēšanas veikšanas par šo korupcijas gadījumu? Vai jūs piekrītat, ka e, tas ir ārkārtīgi kaitnieciska Eiropas politiķu uzticamībai un Eiropas rīcībai. Ja politiķi ļaujas nopirkties tādiem, no tādiem režīmiem kā e- prezidenta Alijeva režīms. Atbilde. Paldies, Anna. Es pilnībā jums piekrītu. Es nezinu konkrēto Spānijas politisko situāciju pirmo reizi, ko tādu dzirdu. Es ceru, ka izdosies visu noskaidrot. Es ceru, ka tā notiks. Bet tas patiesi nebūtu pieņemami. Es domāju, ka mums vajadzētu balsot, balstoties uz izpratni par procedūrām, uh, Šis cilvēks nevar turēt ieslodzījumā, nevar pret viņiem ļaunprātīgi izturēties. Mums, Eiropas parlamentam, ir jārīkojas, lai ir taustāmi rezultāti. Kas taldo kungs? Uh, president. President, um, very, uh, important... Hautalas kundze, paldies! Ir ļoti svarīga šī Dienvidu Kaukāza uh, Uh, valsts, kas mazāk kā pirms gada svinēja savu neatkarības simtgadi. Un mm, saistībā ar šo ceremoniju uh, bija sanākuši neatkarības svinētāji, kas tika aizturēti. Vai šī ir republika, vai to par tādu var saukt? Un tā vēlas kļūt par būtisku spēlētāju starptautiskā līmenī ar saitēm ar Eiropas Savienību, vai tā ir republika, eh, kurai būtu jāizstāv savu pilsoņu tiesības. Manuprāt, tā vienmēr nav. Un mums ir īpašas eh, attiecības. Mana vecvecmāmiņa ir dzimusi Baku, viņai eh, janvārī apritēs 103 gadi, viņa stāsta brīnišķīgus stāstus par Azerbaidžānu. Un nu, mums ir jāapzinās, ka tajā pašā laikā, kad Eiropas Savienība pastiprina savas um, attiecības, savas līguma saistības ar Azerbaidžānu, Azerbaidžāna tajā pašā laikā novēršas no Eiropas padomes OECD saistībām un nebavēltīgi Eiropas padomes um, cilvēktiesību padome un arī OECD pārstāvi ir ļoti norūpējušies par situāciju, jo īpaši par Huseinova kunga situāciju mums Eiropas parlamentam ir jāaicina komisija un ārējās darbības dienests darīt visu iespējamo. Ja reiz Azerbaidžānas valdība vēlētos ciešākas attiecības ar Eiropas Savienību, tad uh, Tai vajadzētu pēc iespējas ātrāk atbrīvot politiskos ieslodzītos, to starp Muh Mehmanu Huseinovu. Paldies, kas taldo kungs nav klāt, bet ja viņš ieradīsies, tad varēs izteikties. Kolumbijai kungam vārds divar pus minūtes. Jā, priekšsēdētāji, mūsu ceturtdienas eh, rīta sēānsā, sanāksmē, eh, mēs runājam par Huseinovu kunga eh, likteni. Viņam piespries divu gadu cietumsots, jo viņš nosodīja Alieva režīmu, kas patiesi ir autokrātisks, bet kā tad Eiropas Savienība pret to izturās 16. gadā? Padome komisijai uzdeva, deva mandātu, lai vestu pārunas par starptautisku vienošanos. 2017. gada 7. februārī pārunas sākās pēc Lieva kunga vizītes Briselē. 2018. gada janvārā tika pieņemtas jaunas um, pār, partnerības prioritātes un uh, attiecībā uz vīza režīmu. Uh, Un te ir tikai jauni centieni iesaistīt Eiropas tautas jaunā m, mm, augstajā karā ar Krieviju. Mēr, mērķis ir fragmentēt Eiropas kontinentu, un tāpēc arī e, ir centieni veidot pēc iespējas ciešākas saites ar Baku režīmu. Gāzes vads starp Azerbaidžānu un Eiropas Savienības dalību valstīm šobrīd tiek celts Mm, kamēr mūsu eh, piegādes drīzāk vajadzētu uzdot Krievijai. Un eh, tad šie cauruļvadi ir svarīgāki par cilvēktiesībām. Un eh, tad mūsu kolēģis Nikolai Kungs. Ko tad viņš domā par šo jautājumu? Jā, es ticu uh, avīzes Liberation mm, teiktam. Uh, eh, viņš nevēlējās izteikties par citu cilvēktiesību pārkāpumu gadījumu, proti Junis Safarova gadījumu. Ja mēs paraugamies sīkāk uz šo uh, mm, eh, rākstu Azerbaidžānas presē, nu jā, tas ir tikai tāds režīma paplašinājums. Ko tad domā Alde? kas vienmēr vēlas mums mācīt demokrātiju. No nu, mūsu puses neaizmirsīsim uh, armēņu um, um, tautas ciešanas, ko radīja Baku režīms, jo nedrīkst aizmirst armēņu tautu, tāpēc uh, lūdzu jāliek uh, punkts uh, tuvināšanās centieniem ar šo režīmu. Un tagad Šogora kungam vārds. Its abuses constitute a sad reality. Uh, Šie pārkāpumi rada ļoti bēdīgu fonu. Amnesty International dati rāda, ka vairāk kā simts politisko ieslodzīto ir Dienvidu Kaukāzā, un arī mediji tiek kontrolēti. Brā, ieslodzītā brālis teica, ka visi cilvēktiesība aizstāvi, kas ir labi zināmi, ir pavadījuši vismaz vienu vai divus gadus ieslodzījumā. Šī Eh, prakse ir redzama un tiek izvirzītas jauni, mm, jaunas apsūdzības tiem, kuru um, ieslodzījuma termiņš eh, sāk tuvoties beigām. Un Azerbaidžāna izmanto to, um, ņemot vērā savu strateģisko pozīciju, jo tā ir svarīga Eiropā un ir arī īpaši attiecībā uz neatkarības no Krievijas gāzes nodrošināšanu, bet eh, Eiropas Savienībai vajadzētu dot skaidru signālu, ka tiesiskums, laba pārvaldība un cilvēktiesību ievērošana ir ļoti svarīga tai Azerbaidžānā, un to vajadzētu izvirzīt kā centrālo tematu jaunajam Azerbaidžānas ES nolīgumam. Šobrīd ir ļoti svarīgi, lai mēs Huseinovu lai mēs prasītu, lai Huseinova kungs nu, bez kādiem nosacījumiem nekavējoties tiktu atbrīvots un lai tiktu atsauktas pret viņu izvirzītās apsūdzības. Mums arī jāaicina neakavējošu visu politisko ieslodzīto žurnālistu, cilvēktiesību aizstāvju, citu pilsonisko sabiedrības aktīvistu atbrīvošanu no ieslodzījuma. Paldies! Paldies! Tagad Grapīnī kundze divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji, komisāras kundz, dāmas un kungi. Jau no paša sākuma es vēlētos norādīt, ka tas ir ļoti uh, svarīgs dokuments un balsojums, un mums ir jāvēršas pie Azerbaidžānas valdības attiecībā uz pārkāpumiem, kas tiek veikti cilvēktiesību jomā. Lai nu kā, ir arī ļoti svarīgi runāt par dialogu ar Azerbaidžānu, ne tikai pieminot cilvēktiesību pārkāpumu gadījumus, bet arī cīnoties pret terorismu, nodrošinot reģionālo stabilitāti un cīņu pret manipulatīvu rīcību. Un par demokrātiskajiem principiem Azerbaidžāna ir tos apstiprinājusi kā Eiropas padomas locekle. Tagad ir bāžas par mm, plašsaziņas. Mm, līdzekļu situāciju. Euronest nu, parlamentārā asambleja arī ir pievērsusies šim gadījumam. Tas tiešām ir satraucošs temats. Mums ir jāattīsta austrumu partnerība, bet, lai to darītu, tad visām partnerības valstīm būtu jāizprot to, cik svarīgs ir šis, šī rezolūcija šodienai. Tā ir ļoti līdzsvarota. Eh, tur ir runa par pozitīvām lietām, par cilvēktiesību eh, cīnītāju aktīvistu atbrīvošanu no ieslodzījuma. Es domāju, ka Azerbaidžānas ceļam, pa ko tā iet, būtu jābūt eiropeiskam. Vēlētos uzsvērt, ka mm, mēs runājam par valsti, nevis par valsti tās cilvēkiem. Tieši tā ir atbildīga par cilvēktiesību pārkāpumu. Mums ir jāsadarbojas ar Baku, jāapspriež šie jautājumi. Es domāju, ka ir jāturpina šī vienošanās. Tagad mēs. Demes Mākerkungs uz vienu minūti. Paldies. Es gribētu teikt, ka kolēģi te runa par uh, Uh, universālām uh, cilvēktiesībām un mēģina pārkāpumus Azerbaidžanā aizbildināt tā to, ka tur it kā esot arī daudz progresa. Bet kolēģi jāsaka, ka Azerbaidžāna ir uzstādījis skumju rekordu ieslogot um, cietumā žurnālistus un politiskos ieslodzītos. Uh, viņu skaits ir apmēram 150. Un tagad starptautiskā kopiena pieprasa jaunā aktīvista Mehmana Huseinova atbrīvošanu sociālajos tīklos viņš ir uh, kritizējis Azerbaidžāns režīmu. Un jāsaka, ka Azerbaidžanā cilvēki cīnās ar ekonomisko lejupslīdi, nabadzību, bet tajā pašā laikā politiskā elite, kas ir riņķī prezidentam Alievam, uh, rīko dzīves. 29 gadus vecais Mehmans ir maksājis ļoti augstu cenu par savu žurnālistisko aktivitāti, un tagad tiek izgudrotas jaunas apsīdzības, kas varētu viņu cietumā paturēt vēl uz septiņiem gadiem papildus. Mums, protams, ir jāspēcina attiecības ar Azerbaidžānu, bet to nevar darīt upurējot preses brīvības pilsoniskās brīvības un citas svarīgas vērtības. Paldies, un tagad Pārkers kundze. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Brīva, neatkarīga prese ir katras funkcionējošas demokrātijas pamatā. Un, ja politiķi var uh, darboties bez tik svarīga kontrolas mehānisma, tad, protams, palielinās attālums starp viņiem un uh, viņu vēlētājiem. Azerbaidžānas uh, rekords šeit ir ļoti bēdīgs - 163. vieta pasaules preses brīvības uh, indeksā. Mehmana Huseinova um, situācija ir vēl viena skumja ilustrācija uh, izplatītajai korupcijai un uh, negodīgajai politikai Azerbaidžānā. Un uh, elite uh, dzīvo uh, skaistās villās, nelieks nezinis par pilsoņu grūto dzīvi, bet Mehmans riskē ar savu dzīvību. Viņš ir uzsācis bada streiku un viņa veselība jau tagad ir ļoti trausla. Jāsaka, ka politiķiem ir pienācis laiks ieklausīties pilsoņos, jārisina pieļautās kļūdas un jārunā par brīvas preses attīstību šajā valstī. Paldies! Domnul Paldies tagad Kēlī kungs uz uh, pusotru minūti. Tāpat arī es nosodu Azerbaidžānā notiekošo pamatiesības, uh, brīvības, uh, preses brīvība, tā skaitā tiek pārkāptas. jānosoda uh, Azerbaidžanā notiekošais, tāpat kā izplatītā korupcija un cilvēktiesība aktīvisti, tāpat kā žurnālisti aizvien uh, sastopas ar jaunām apsūdzībām, kas pagariņa viņu cietumsodu. Azerbaidžāna ir iesaistījusies austrumu partnerības uh, sadarbībā ar Eiropas Savienību, tāpat tā ir Eiropas padomas dalība valsts. Uh, valsts, eh, kas ir šajos eh, starptautiskajos orgānos, nevar rīkoties tā, kā rīkojas eh, Azerbaidžāna. Azerbaidžānai ir jāievēro Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumi un visas starptautiskās normas. Garantēt šīs tiesības ir jāatbrīvo visi tie, kas cietumā atrodas nepamatoti, un Huseino kungs jau uh, tagad ir ļoti daudz uh, cietis, viņš ir uh, pieteicis sauso bada streiku uh, jau pērnā gada decembrī oponentu un uh, cilvēktiesību aktīvistu vajāšana ir jāpārtrauc. Valsts, kas pati ir apņēmusies ievērot tiesiskumu demokrātiju un cilvēktiesību aizsardzību, nedrīkst rīkoties šādā veidā, un tā arī ir uzņēmusies saistības sadarbībā ar Eiropas Savienību. Paldies, un tagad Džulija Vorda uz divām minūtēm. Eiropas Savienības uh, attieksmei pret Azerbaidžānu ir jābūt daudz stingrākai. Pilsoniskā sabiedrība uh, atrodas ļoti naidīgā vidē, NVO uh, tiek slēgtas un ļoti daudzi cilvēki pamet savu valsti, lai justos drošībā. Un Mehmāns Husēnos ir pieteicis bada streiku, viņa veselības stāvoklis ir smagi pasliktinājies. Viņš ir arī vairākas reizes ticis spīdzināts. Pēdējo mēnesi mēnešu laikā Azerbaidžānā esam vērojuši eh, vēl eh, visā pasaulē esam vērojuši uh, cilvēkus, kas piesaka bāda streiku, piemēram, arī Irānā. Un tie ir cilvēki, kas uh, iziet uz uh, galējiem līdzekļiem, lai pievērstu uzmanību notiekošajam savā valstī. Azerbaidžāns iestādēm nekavējoties un bez nosacījumiem ir jāatbrīvo Mehmans no cietuma. Eiropas Savienībai nav jākautreiz runāt par tām valstīm, kas nekaunīgi pārkāp cilvēku tiesības, neskatoties uz ekonomiskajām saiknēm ar Eiropas Savienību. Piepasra Eiropas Savienību un tās dalību valstis uzliktu sankcijas nevien prezidentam Alijevam, bet arī Azerbaidžāns plāns ministriem, kas līdz šim brīdim nav cietuši ne no kādiem ierobežojumiem. Paldies! Paldies! Tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Divi kolēģi vēlas izteikties. Farijas kungs, lūdzu. Turgāt, jau prezident, senjora komisāri. Priekšsēdētāji, komisārs kundze, Vairāki žurnālisti Azerbaidžānā ir ieslodzīti cietumā, ir atļāvušies kritizēt trūkstošo tiesiskumu un arī korupciju. Azerbaidžānas valdība ir mēģinājusi apspiest visus tos, kas atļaujas kritizēt tās darbību un izmeklēt korupciju. Šiem cilvēkiem tiek izvirzītas safabricētas apsūdzības. Tā nav pirmā reize, kad mēs runājam par Azerbaidžānu un mēģinām pieņemt rezolūciju par šo valsti. Nu, ir beidzot uh, vadzis lūzis. Mums ir jāpieprasa. Uh, preses uh, brīvības ievērošana tāpat ir jāļauj izpausties pilsoniskai sabiedrībai un jāatbrīvo no ieslodzījuma visi politiskie ieslodzītie un citi aktīvisti. Ir jāievēro pilsoniskās brīvības, runas brīvība, uh, kas arī ir galvenās ES pamatvērtības. Cil par cilvēktiesībām mēs nevaram tirgoties, komisārs kundze. Līdz šie pārkāpumi netiks izskausti, Eiropas Savienībai ir jāpārtrauc finansējumu finansiāla atbalsta sniegšana apspiedošajam režīmam. Paldies, un tagad Pauspišilkungs lūdzu. Děkuji pěkně, pane předsedající, eh, paní komis. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Vēlējos pievienoties visiem tiem kolēģiem, kas lūdza ievērot eh, nepiekāpīgumu attiecībā uz eh, Azerbaidžānu. Azerbaidžāna ir jākritizē arī citos aspektos. Tiesiskums šajā valstī arī netiek nopietni uztverts, un 2017. gadā uh, notika tiesu sistēmas reforma. Nav pilnīgi nekāda neatkarīguma un objektivitātes. Politiskie ieslodzītie arī tiesās netiek pienācīgi pārstāvēti. Advokātu tiesnešu neatkarīgums ir ļoti svarīgs princips. Nav neatkarīgu advokātu, viņi visi tiek ietekmēti. Mums šī reforma ir jākritizē tādēļ. Paldies, un tagad došu vārdu komisārs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, godātās. Uh, dāmas, godātie kungi, atkal mēs varam runāt par cilvēktiesību pārkāpumiem Azerbaidžānā. Mēs ļoti uzmanīgi sekojam tam, kas valstī notiek, sevišķi spilgti pārkāpumi izpaužas arī Mehmana Husmeinova gadījumā, un es gribēju tagad pastāstīt, ko esam pēdējā laikā darījuši lietas labā. ES uh, delegācija arī nesen apmeklēja Baku un mēs kopīgi ar piecu dalību valstu misijām apmeklējām uh, Huseinova kungu cietumā, un eh, pagājuši nedēļa tika konstatēts, ka viņa dzīvībai nedraud tiešas eh, briesmas, viņš ir pārtraucis bada streiku, un viņam tiek arī sniegta medicīniskā palīdzība, bet mēs esam patiešām satraukti eh, par šīm jaun izvirzītajām apsūdzībām, ka viņš it kā esot uzbrucis cietumsargam, un, protams, ir jāparūpēs, lai arī citi aktīvisti pārtrauktu bada streikus, mēs aktīvi sadarbojamies arī ar uh, Baku tiesību sargājušām iestādēm, un mēs zinām, ka šos cilvēkus cietumā varēja apmeklēt arī sarkanā krusta pārstāvji. Mēs esam ar valsti iesaistījušies politiskajā dialogā, norisinās augstas, um, augsta līmeņa tikšanās ar uh, cilvēktiesību un tieslietu apakškomiteju Baku parlamentā. Mēs esam alaži uzsvēruši, ka tiesiskums, cilvēktiesība ievērošana, tāpat kā pamatiesības, ir panākumu ķīla mūsu attiecībās. Uh, Es Azerbaidžāns nolīgums, par ko tiek vēstas sarunas, garantēs demokrātisku reformu, labas pārvaldības un cilvēktiesību principu ieviešanu. Mēs ļoti labi saprotam uh, ka cilvēku tiesība aizsardzība šajā valstī joprojām ir milzīgs izaicinājums. Mums ir par to jārunā dialoga ceļā, ņemot vērā arī sarunas eh, par jauno nolīgumu. Tas var kalpot kā instruments, lai, šos, eh, lai šīs vērtības labāk iedzīvinātu valstī. Turpinot sadarbību ar uh, iestādēm Azerbaidžānā, tāpat mēs izkopjām savus attiecības ar NVO, neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem un cilvēktiesību aizstāvjiem. Mēs turpināsim runāt par uh, cilvēktiesību un tiesību ievērošanu visos mūsu dialogos, arī uh, 5. februārī paredzētajā uh, Uh, sēdē ar um, cilvēktiesību un tiesiskuma apakškomiteju Bakū. Ir jāpieprasa arī Kadīģas Ismailovas un citu cilvēktiesību aktīvistu atbrīvošanu no ieslodzījuma. Paldies! Dāmnā komisār, ko čestāt? Liels paldies, komisārs Kundze! Līdz ar to esam noslēguši diskusijas par šo jautājumu, un, uh, kā zinat, balsosim šodien vēlāk. Un tagad nākamais punkts darba kārtībā debats par Sudānu. Un tagad vārds uh, eh, Tanakungam, kas uzsāks debats, lūdzu. Inflācijas rādītājs 122% apmērā un valdība samazinājusi subsīdijas pamata precēm Sudānā pēdējo nedēļu laikā ir ie, uh, piedzīvotas iedzīvotāju protesta akcijas, kas nav uh, pārsteidzošas. Tas, kas sākās uh, kā protests pret uh, lielajām rindām pēc maizes šobrīd ir izvērsies par uh, plašāku pret valdību vērstu kustību. Turklāt, tā kā uh, prezidents uh, Baširs uh, cenšas uh, paplašināt savu varu un pagarināt to, uh, un tā kā valdība vēršas pret um, uh, protesta akciju dalībniekiem. Tas viss ir novedis pie liela skaita cilvēku, kas zaudējuši dzīvību. Valdība eh, nepiekrīt eh, datiem, eh, kas, tiek, kas ir izskanējuši. Un ir pienācis laiks izbeigt ar šo varu. jo pret prezidentu ir izdots arī starptautiskais āresta orders. Mums ir jācenšas panākt to, lai situācija netiktu uh, eskalēta. Lielas paldies! Uh, Lielas paldies, un tagad Veržā kundzei vārds uz trim minūtēm. Merci, paldies, priekšsēdētājiem! Mēs jau esam pieņēmuši vairākas rezolūcijas par Sudānu. Uh, pēdējā 2018. gada martā uh, runāja par Sahraubāvas laureātu Salihu Mahmudu Osmanu, kurš jau atkal ticis aizturēts. Viņa ģimenes locekļi uh, bažīs par uh, viņa veselības stāvokli, jo viņš ir diabētiķis, bet jāsaka, tas ir viens no gadījumiem. Uh, cilvēktiesību aizstāvības organizācijas runā par lielu skaitu cilvēku, kas tikuši aizturēti, ļoti daudz arī nogalināti un spīdzināti. Uh, Un pēdējā laikā notiek uh, vairākas demonstrācijas uh, galveno kartumā. Sākotnēji tas bija pret ekonomisko situāciju pēc uh, tam, kad Sudānā tika piedzīvota uh, rekordliela inflācija 122% apmērā, kas ir otrais rādītājs pasaulē, un uh, pirmās nepieciešamības preču cena ir pieaugusi. Uh, Nemaz nerunājot par budžetu, eh, kas galvenokārt tiek atvēlēts eh, militārajiem, eh, militārajām vajadzībām. Sākotnēji demonstrācijas sākās ārpus Gauzas pilsētas, bet tās šobrīd notiek visur un pret tām vēršas varas iestāžu pārstāvji brīvība, miers, taisnīgums. Tas ir tas, ko pieprasa demonstrāciju dalībnieki. Bašīrs nebaidās ne no kā, viņš grasās grozīt konstitūciju, lai jau atkal stātos pie varas, lai gan viņš ir pie varas jau vairāk nekā 20 gadus. Represijas ir visa veida, tās vērš pret žurnālistiem, universitāšu mācību spēkiem. Uh, un uh, arī uh, pret dažādu politisko spēku pārstāvjiem, kuri ir uzdrošinājušies piedalīties šajās te demonstrācijās. Profesionāla asociācijas uh, ir aicinājušas uz sacelšanos, kas būtu jāsāk šodien Kartumā un citās lielajās pilsētās, uzsākot gājienu par mieru. Mēs šeit vairāk kārt esam nosodījuši vienošanās starp Eiropas Savienību un Sudānu uh, cīņai pret terorismu vai arī uh, imigrācijas pārvaldīšanai, kā mēs varam sadarboties ar šādu represīvu valsti, vienlaikus uzaicinot viņu eh, šeit, lai tā varētu identificēt savus pilsoņus aizturēšanas centros, vai kā mēs varam eh, piešķirt eh, nepieciešamo ekipējumu, kas vēlāk tiek izmantots, lai vērstos pret iedzīvotājiem, ir jāpār, jāpārtrauc šī divkosība un goe vārdā es vēlos paust savu pilnīgu solidaritāti ar visiem tiem, kas izies ielās, lai protestētu šodien un uh, kur dzīvība būs apdraudēta. Paldies! Liels paldies, un tagad vārds Valero kundzei uz divarpus minūtēm. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es vēlējos runāt par um, trim lietām. Vispirms par šo um, miermīlīgo protesta akciju. Tā ir jāatļauj. Tas ir pats par sevi saprotams, ka protesti vēršas plašumā, ja cenas par pamatprecēm palielinās un situācija valstī tikai pasliktinās. Šie protesti sākās ciematos un tagad ir vērsušies plašumā, sasniedzot arī galvaspilsētu. Cilvēki protestē pret uh, Albašīru, uh, kas ir pie varas vairāk nekā 20 gadus. vairāk cilvēktiesība aktīvisti ir tikuši nogalināti, un cilvēki tiek nogalināti tāpēc, ka viņi protestē. Um, valdības metodas ir nepieļaujams vēršoties pret uh, protesta akciju dalībniekiem un opozīcijas pārstāvjiem. Tas ir jānosoda. Uh, Eh, Sudānai ir jāizpild starptautiskie standarti, un, diemžēl, tas tā šobrīd nenotiek. Starptautiskie standarti arī attiecībā uz cilvēku aizturēšanu. Un eh, šī vēršanās pret neapbruņotiem eh, cilvēkiem, tas um, nedrīkst tikt pieļauts nevienā citā valstī. Un treškārt par vēlēšanām šis līdzinājs prezidents nedrīkstētu vēlreiz kandidēt prezidenta vēlēšanās, bet šobrīd prezidents cenšas mainīt konstitūciju, lai jau atkal varētu kandidēt 2020. gadā. Ir 22 opozīcijas spēki, kas pieprasa pārejas valdības ieviešanu un jaunu demokrātisku vēlēšanu. Uh, plānošanu. Vēlos runāt par vēl kādu jautājumu. Ja mēs runājam par vispārējo situāciju Sudānā, tad man kā zaļo pārstāvē ir ļoti grūti noskatīties, ka visi eh, tie pasākumi, Eh, kas tiek īstenot jau simts gadu garumā, negatīvi ietekmē eh, vidas aizsardzības situāciju. Cilvēki ir spiesti pamet lauku, pamest lauku reģionus, lai dotos uz pilsētām. Paldies! Paldies, un tagad vārds eh, Paits kungam uz trim minūtēm. Liels paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, par spīti nedēļām ilgajām protesta akcijām Sudānā un uh, prasībām Albašīram atkāpties no uh, varas. Vadošā uh, partija ir nozīmējis viņu kā kandidātu jaunajās vēlēšanās, kas notiks 2020. gadā. Valdošā partija PCP paziņojas, ka varu iespējams mainīt tikai ar vēlēšanām, bet to mēs vēl redzēsim. Uh, Fakts ir tāds, ka Albašīrs ir vienīgais amatā esošais valsts vadītājs, kam uh, starptautiskā krimināla tiesa ir izdevusi uh, divus apcietināšanas orderus par mm, noziegumiem pret cilvēci, kara noziegumiem un genocīdu Darfūrā. Bet viņš turpina īstenot savus noziegumus, un viņu atbalsta eh, tik uh, daudzas valstis, kā piemēram Ķīna, Indija, Katāra, Sauda Arābija un daudzas citas, kas uh, ļauj uh, Albašīram ierasties savā teritorijā tā vietā, lai viņu aizturētu. Tieši viņu rīcība ļauj Albašīram turpināt savus noziegumus, uh, paliekot nesodītam un vēršoties pret civiliedzīvotājiem. Tāpēc arī mēs piedzīvojām nesarās Albašīra aktivitātes, kad uh, vairāk nekā 70 cilvēki tikuši nogalināti un uh, valdības, eh, valdība vēršas pret demonstrāciju dalībniekiem. Runa ir par juristiem, eh, cilvēktiesību aizstāvjiem, ārstiem un citiem. Abašīram ir jāstājas eh, tiesas priekšā un ir jāsod visi vainīgie, kas apspiež demonstrācijas. Sudānai ir pienācis laiks pārtraukt cilvēktiesību pārkāpumus un atrisināt ekonomisko krīzi un uh, palīdzēt sabiedrībai. Paldies! Eh, Paldies! Tagad vārds Kengas kundzei. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Šodien mm, mēs uzmanību vēršam uz Sudānu, vienu no lielākajām Āfrikas valstīm. Pēdējās ziņas, kas pienāk no Sudānas, gan rada satraukumu. Daudz kur pasaulē tika svinēts jaunais gads, kamēr sudānieši izgāja ielā. Viņi protestēja pret um, savas pirktspējas samazināšanos, palielinājās uh, maizes cena trīskārtīgi, tāpat arī um, benzīna cena. Tas notika valdības dekrēta dēļ, eh, kas tika izdots, un tas arī parāda to, cik nestabila ir pilsoņu situācija. Kaut arī valstī ir daudz resursu, tomēr miera periodi mijas ar uh, um, nemierīgākiem uh, periodiem nereti rodas sociālie konflikti un pārmērīga uh, represīva rīcība no kārtības sargājošiem spēkiem. Uh, tie, kas visvairāk cieši, ir ne tikai protestējošie sudānieši, bet arī opozīcijas pārstāvi. Tādējādi Sudānā mums vēlreiz iespēja redzēt represiju, kas ir spēcīga, uh, vārda brīvības jomā cilvēku protesti ir leģitīmi, un mums, kartums valdībai, ir jāatgādina, ka mm, tas ir viņu atbildības jomā strādāt pie valsts attīstības, ir jāveido veselīgs politiskais klimats, kas eh, ļaus pielikt punktu uh, protesta kustībām. Un te tieši ir jāizmanto politiskais dialogs, kas ļoti skaidri jāizveido, jo īpaši pēc jaunās opozīcijas eh, partijas koalīcijas izveidas ir jāprasa Saharova balvas ieguvēja atbrīvošanu, Salih Mahmuda Osmana atbrīvošanu, arī žurnālistu, eh, citu aktīvistu atbrīvošanu, tā lai Sudāna kļūtu demokrātiskāka. Paldies! Kelama kungs. Paldies, priekšsēdētāja komisārs kundze Sudāna. Ir neatkarīga jau 63 gadus, aptuveni pirms 30 gadiem. Pulkvedis Albašīrs pārņēma varu, ieviesa islama likumu un viņš pats sevi iecēla par prezidentu ar vienu vienīgu partiju un e, ieveda nekārtību periodu. Pirms sešiem gadiem prezidents Albašīrs apsolīja vairs nepiedalīties vēlēšanās, bet 2015. gadā piedalījās un e, opozīcija boikotēja šīs vēlēšanas. Preses brīvības ziņā 174. Mm, vieta ir eh, Sudānai no 180. Un septembrī pagājušā gadā notika protesta mītiņi, mm, lai protestētu pret eh, benzīna cenām, bet izvērsās tālāk par protestiem pret autoritāru režīmu, aicinot prezidentu Albašīru atkāpties. Tagad viņš jau uh, Eh, gandrīz 30 gadus, kā pie varas ir, un bija simtiem cilvēku, kas tika arestēti un ieslodzēti, jo īpaši Saharo balvas ieguvējs Saliks Mahmuds Osmans tikai dažas dienas atpakaļ. Mēs neko sīkāk par to vairs nezinām, un uh, Sudāna ir ceturtā sliktākā valsts, kurā būt par kristieti, un mēs nosodām valsts atbalstīto kristiešu vājāšanu, kristiešu baznīcu nojaukšanu. Tiem islām ticīgie, kas kļūst par kristiešiem, tiek vajāti. Albašīrs ir vienīgais. Uh, Valsts vadītājs, ko starptautiskā krimināla tiesa vēlas apcietināt par kara noziegumiem un citiem pārkāpumiem, viņš būtu jāskat un pret viņu vajadzētu jā. Atbilstīgi arī atteikties. Eiropas parlaments nosoda pārmērīgu spēka izmantošanu pret cilvēku protestiem un aicina nekavējoties atbrīvot Mahmudu Osmanu un uh, visus eh, cilvēktiesību aizstāvis, žurnālistus un protestētājus. Mēs aicinam pielikt punktu ierobežojumiem interneta piekļuvē, un mēs aicinām komisiju un augsto pārstāvi publiski nosūdīt nepieņemamo situāciju Sudānā un izmantot visus iespējamos līdzekļus, lai pārliecinātu valdību par to, ka ir jāpieliek punkts vardarbībai un Tāpat vajadzētu aizliegt eksportu attiecībā uz drošības aprīkojumu, kas tiek izmantots iekšējām represijām, to starp arī interneta uzraudzības tehnoloģijas. Mēs aicinām pastiprināt dalību valstu atbalstu NVO organizācijām, civilās sabiedrības aizstāvju atbalstam. Paldies! Panu Bārcu. To był ostatni z autorów tej mm, rezolucji. Teraz. Jūs bijāt pēdējais no rezolūcijas autoriem. Tagad došu vārdu Stehovska kungam 3,5 minūtes. Děkuji, pane předsedající. Sudán by byl krásná země. Sudāna būtu bijusi brīnišķīga valsts, ja tur nebūtu autoritārā režīma. Tā to var teikt arī citos gadījumos, bet pirmo reizi runājam par Sudānu. Ir pamatoti par to runāt. Es nepieminēšu visus netaisnības gadījumus. Pretējā gadījumā mums būtu ļoti gara diskusija. Reliģiskā brīvība ir utopija šajā valstī. Simtiem tūkstošiem eh, pierādījumi ir mūsu rīcībā par to, ka ieslodzītie tiek spīdzināti. Uh, Vēl pavisam nesen runājām par mm, Čehu humanitāro darbinieku bet, eh, Pēteru Jašku, kas eh, uz gādu tika ieslodzīts. Viņš paskaidroja, kā ne ticīgie, ne islamticīgie tiek eh, rūdeni spīdzināti Nu, mums, kā Eiropas Savienībai, ir jāprasa pielikt punktu šim eh, praksēm, pateicoties daudziem atbalstītājiem. Mums izdevās radīt tādu situāciju, ka šajās valstīs sociālais klimats, sociālais gars mainās, bet Sudānā gan tā nenotiek. Un nu, tad Eiropas Savienībai un augstajai pārstāvei vajadzētu sūtīt ļoti skaidru signālu Sudānai, ka Eiropas Savienība necietīs netaisnību, ko piedzīvo no parasti cilvēki. Mēs eh, necietīsim nevienu prezidentu kurš nogalina pats savus cilvēkus un pārkāp cilvēktiesības. Eiropas Savienība nekad neatbalstīs eh, tādus cilvēkus, tādus politiskos līderus, kas investē līdzekļus citās valstīs, arī citām valstīm pasaulē. Būtu jāzina, ka Sudānas režīms ir ļaunākais autoritīvais režīms pie varas Āfrikā, un tie, kas to atbalsta, uh, nevar būt Eiropas Savienības partneri. Paldies, Stehovska kungs. Tagad S un D vārdā Kristē kungam vārds. Lunā decembrie anului trecut. Paldies, priekšsēdētāji notikušas demonstrācijas. Tas bija miermīlīgas jau eh, sākot no decembra Sudānā un izplatījās tās pa visu valsti. Cilvēki protestēja pret cenu paaugstinājumu pārtikai un eh, benzīnam un drošības spēki pārmērīgi iejaucās, lai apturētu demonstrācijas. Un šāda rīcība ir ļoti svarīga demokrātijai, šādi protesti, un valdībai vajadzētu meklēt risinājumus, nevis izmantot vārdarbību, kas noveda pie tā, ka 40 cilvēki zaudēja dzīvību, tostarp bērni, bija āresti Tika aizturēti studenti un citi Sudānas iestādēm būtu jāatbrīvo ieslodzītie un ir jābūt taisnīgai izmeklēšanai. Vainīgie ir jāsauc pie atbildības. Un valsts drošības dienestiem būtu jārēģē uz protestiem, ievērojot starptautiskos cilvēktiesību noteikumus netiek nodrošināta mm, piekļuva advokātiem vai arī ģimenes locekļu apmeklējums tiem, kas mm, tiek spīdzināti. Un tas viss tikai sāsina situāciju, un mēs eh, aicinām Sudānas valdību pielikt punktu jebkāda veida vārdarbīgai rīcībai un tiesu vai administratīvajiem procesiem pret eh, cilvēktiesību advokātiem, jo viņi ir pelnījuši taisnīgu tiesu. Paldies! E, e Paldies! Tagad došu vārdu Demesmāker kungam. Dārgie kolēģi, The Economist pagājuši nedēļu publicēja Democracy Index. Sudāna ir autoritāra valsts, kas atrodas šī saraksta apakšgalā, un tā neatgādina ne mazākajā veidā demokrātiju, nav funkcionējušas valdības un pilsoniskās brīvības arī gandrīz nepastāv. Un starptautiskā kopiena raksta daudzu ziņojumi par cilvēktiesībām valstī, bet nekas daudz nemainās. Bet eh, kas joprojām pastāv šajā valstī, eh, tās ir diktatora Bašīra eh, militārās grupas, kas šauj uz cilvēkiem, ja viņi uzdrošinās demonstrēt Uh, sūdzoties par badu un ekonomisko nestabilitāti. Vairāk cilvēki gāja bojā un simtiem tika ievainoti pēdējās demonstrācijas laikā. Cilvēktiesība aktīvisti un žurnālisti tiek iesliecīti. Un režīms baidās no pilsoņiem un pamatoti baidās. Cilvēki saka tā, ir pilnīgi vienalga, vai mūs nošauj uz ielas protestējot, vai mēs mājās nomirstam badā. Tāpat mēs nomirsim. Un mums ir jārunā par cilvēktiesību aktīvistiem, par uh, vidusšķiru, kas kļūst kļūst aizvien aktīvāka, par Sudānas tautu, kas tik šausmīgi cieš no šī režīma. Un šis režīms ir pelnījis atrasties aiz restēm. Mēs nevaram izveidot labāku sabiedrību ar Bašīra kungu. Dziękuję panu bardzo w imieniu EFD. Paldies. Tagad došu vārdu Kastaldo kungam, EFDD grupa. Paldies, priekšsēdētāji. Kartumā notika protesti, uz cilvēkiem tika eh, šauts, tika izmantota mm, asaru gāze, vairāk desmiti gāja bojā. Mums ir jāpieprasa, lai Bašīra kungs atkāptos no prezidenta amata. Un, eh, Jāsaka, ka arī eh, šie paramilitārie grupējumi, izlūkdienesti ļoti agresīvi vēršas pret pilsoņiem. 45 cilvēki gāja bojā, pirms trim nedēļām. Kādēļ? Tādēļ, ka viņi mēģināja pieprasīt savas tiesības. Asiņainais diktators pie varas ir ilgāk par 30 gadiem, un pret viņu jau ir arī izdoti divi aresta orderi par uh, noziegumiem pret cilvēci. Mums ir jāpieprasa, lai viņš atkāptos no amata, bet viņš ir apkā, apņēmies vēl 2020. gadā atkārtot kandidēt uz uh, prezidenta amatu. Uh, Mums ir jāpieprasa, uh, lai situācija mainītos. Un arī Dārfūras um, studenti decembrī tika ieslodzīti. Tas nav pat tiešām pieļaujams. Mums ir jāizmanto visas svīras, uh, politiskās, finansiālās, lai šis uh, negodīgais slaktiņš beigtos. Dziękuję panu bardzo. Liels paldies. Tagad ENF grupas vārdā vārds Arno Tūkundzei. Uz vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. 2012. Eh, gadā eh, parādījās informācija, eh, ko sniedz Bernārs Anri Levī. Un es vēlētos būt provokatīva un salīdzināt viņa teikto savulaik ar pašreizējo situāciju saskaņā ar presi. Uh, Eh, Sudānas eh, valdība aizturējusi 800 cilvēkus. Tas ir mazāk nekā 100 tūkstoši dzelta no vestu, kas ir eh, aizturēti Francijā. Runa ir par 20 bojā gājušiem, un Francijā run, tiek runāts par 100 ievainotajiem protestētāju vidū. Uh, Ja Sudāna piemēro šariatu un uh, vajā kristiešus, tad Eiropā islamisti uh, eh, arī izvērš savas aktivā, aktivitātes plašumā. Es domāju, ka pienācis laiks, lai parlaments vispirms paraudzītos uz to, kas notiek tepat daguna priekšā, un pēc tam eh, rūpētos par to, no, nu, kas notiek Sudānā. Paldies! Paldies! Nākamais Hetman kungs, pusotru minūtu. Paldies! dāmas un kungi, priekšstādātāji. Protesti, kas notika Sudānā, ir kļuvuši aizvien vardarbīgāki un asiņaināki. Mēs nevaram vienkārši sēdēt maliņā un uz to visu bezspēcīgi noraudzīties. Ļoti daudz Sudāns iedzīvotāju eh, atrodas zem nabadzības sliekšņa, viņiem ir knapi viens dolārs dienā atvēlēts izdzīvošanai. Un tas eh, daudzus cilvēkus spieda iziet ielās, izmisumu dzītus. Uh, Prezidents Omārs Al-Bašīrs eh, patiesībā mēģina grozīt konstitūciju un vēlas kļūt par eh, prezidentu uz mūžu, bet viņš jau vairākas reizes ir apsūdzēts eh, smagos cilvēktiesību pārkāpumos un arī par noziegumiem pret cilvēci. Eiropas uh, Savienībai ir jāpieprasa, lai Sudāns iestādes uh, pārtrauktu izmantot vārdarbību pret cilvēkiem, lai tiktu atbrīvot cilvēktiesību aktīvisti. Uh, un ir jābeidz kristiešu vajāšana šajā valstī, tāpat kā citu reliģisko grupu vajāšana. Runas brīvība tiek ierobežota, eh, cilvēkiem nav brīvas piekļuvas internetam, un eh, es pieprasu aizliegt visus eksportus uz Sudānu, jo ir arī preces, ko var izmantot eh, spīdzināšanai. Paldies, un tagad došu vārdu Bordas kundzei uz divām minūtēm, lūdzu. Pagājuši nedēļ Mava Al-Havaš Liverpūlē dzīvojošs eh, sudāniešu žurnālists ar mani sazinājās, žurnāliste ar mani sazinājās, jo bija noraizējusies par savā dzimtenē notiekošo. Viņa teica, ka pilsoniskā sabiedrība eh, sastopas ar milzīgiem vardarbības viļņiem pēc tam, kad atļāvās demonstrēt eh, pret apspiedošo Bašīra režīmu. Uz cilvēkiem tā tika šauts, neskatoties, kur lodes trāpa. Viņai pat ir dokumentēts liecības par to. Jās Asiva Alī uh, arī ir emāra autore, kas desmit dienas uh, tika ārstēta uh, slimnīcā, un pēc tam viņu nolaupīja uh, Sudānas drošības iestādes. Tagad šis cilvēks tiek turēts ieslodzījumā uh, ļoti uh, briesmīgos apstākļos. Es pieprasu, lai Sudānas iestādes šo aktīvistu nekavējoties atbrīvotu un lai viņam tiktu sniegta medicīniskā palīdzība ārvalstīs ir jāpieprasa, uh, lai arī uh, šī aktīvista radinieki un tuvinieki varētu ar viņu tikties. Sudānā ir ārkārtīgi smagi cilvēktiesību pārkāpumi. Augstā pārstāvs kundze, lūdzu dariet visu, kas ir jūsu iespējās, lai Sudānas iestādes šo cilvēku atbrīvot no ieslodzījuma. Es gribētu pateikties Liverpools iedzīvotājiem, kas atbalstīja Sudānas kopienu šajos grūtajos laikos. Mēs nekad nepadosimies, mēs nekad uh, nepadosimies Terēzes Mejas uh, radītājai naidīgai videi, kas vēršas pret uh, bēgļiem un patvērumu meklētājiem. Paldies, un tagad Kēlī kungs lūdzu. Atkal mēs runājam par to, ka situācija Sudānā turpina pasliktināties, runājot par pamattiesībām un uh, reaģējot uz taupības uh, pasākumiem, uh, cilvēki izgāja ielās runas brīvībā, pulcēšanās brīvība, tas viss šajā valstī nepastāv. Un tiek izmantota vardarbība, lai apspiestu mierīgos civiliedzīvotājus. Es arī uh, nosodu uh, Salī Mohameda Asmana turēšana ieslodzījumā nezināmā vietā. Viņš ir cilvēktiesība advokāts. Es pieprasu, lai viņš nekavējoties tiktu atbrīvots. Ir arī citi aktīvisti, kas tiek patvaļīgi aizturēti, un viņi arī nekavējoties ir jāatbrīvo. Tāpat Sudānā turpina vajāt kristiešu um, reliģisko kopienu. Mums, kristīgo demokrātu grupai, tas ir ļoti satraucoši. Ir uh, jābūt uh, runas brīvībai Eiropai. Tas ir viens no demokrātiskas sabiedrības pīlāriem. Ir jāpieprasa uh, vārda brīvības ievērošana Sudānā bez ierobežojumiem un ir jāļauj darboties gan pilsoniskās sabiedrības organizācijām, gan cilvēktiesību aktīvistiem. Mēs turpināsim strādāt, lai pieprasītu cilvēktiesību ievērošanu Sudānā. Sudānas iestādēm ir jāpieprasa nekavējoties ievērot starptautiskās saistības. Paldies! Paldies! Divas minūtes Kāna kungam. Priekšsēdētāji, Politiskā attīstība Sudānā mūs ārkārtīgi satrauc. Mums ir jārēģē ar sankcijām, līdz šī apspiešana tiks pārtraukta. Un valdība patiešām ir uh, cilvēks novedusi līdz izmisumam, un cilvēki arī uh, protestē pret jau 29 gadus uh, ilgu šo Bašira, uh, Omara al-Bašira režīmu. Vairāk cilvēki ir tikuši nogalināti demonstrācijās, tika izmantot asaru gāze, un drošības spēki ir ieslodzījusi simtiem studentu, žurnālistu, politisko līderu, uh, ārstu, un viņus spīdzinājuši un situši. Jāsaka, ka šī situācija situācija var turpināties, jo Omārs Albašīrs ir apņēmies palikt pie varas par katru cenu. Mums ir arī jāvēršas pret etnisko kopienu diskrimināciju un ir jābūt garantētai runas brīvībai un citām pamatiesībām. Un ir jāatbrīvo pilnīgi visi, kas tiek nepamatoti aizturēti un ieslodzīti cilvēkiem. Ir jābūt piekļuvē advokātam un nedrīkst izmantot vardarbību. Mums ir jāvēršas ap apņēmīgi pret uh, Alba Šīra uh, kunga rīcību. Viņu, pret viņu joprojām ir spēkā aresta orders, ko izsniegus startautiskās krimināla tiesa par noziegumiem pret cilvēci un genocīdu. Mums ir jāizmanto mūsu rīcībā esošās svīras, bet ar to vien nav gana, un mēs nevaram ignorēt cilvēktiesību pārkāpumus, uh, ko piekopja Sudāns režīms. Uh, Visbeidzot, priekšsēdētāji, ir pienācis īstais brīdis, lai vērstu mērtiecīgas sankcijas pret tiem, kas ir atbildīgi par šo kaitniecīgo darbību. Paldies! Uh, dziękuję panu bardzo. Paldies! Divas minūtes Frunzulikas kungam, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, komisāri, dārgie kolēģi! pat ja likumdošanas un institucionālo reformu jomā ir panākts neliels progress, tad eh, pēdējās eh, demonstrācijas, kas tika apspriest, apspiestas ar neproporcionālu vardarbības eh, pielietošanu Sudānā, pierāda, ka šajā valstī joprojām nav pamatiesību un cilvēktiesību. Dalību valstīm ir jābūt aktīvākām, ir jāizmeklē cilvēktiesību pārkāpumi un ir jādara viss iespējamais, lai uh, startautiskās humanās palīdzības aģentūras varētu brīvāk piekļūt uh, šai valstī un sniegt palīdzību tam, kad tas visvairāk nepieciešams. Ar ārpolitikas uh, instrumentu palīdzību mums ir jāgarantē, lai valsts ievērotu runas brīvību, lai pilsoniskās sabiedrības organizācijas varētu neierobežot darboties. Mums Tāpat vajadzētu domāt par finansējuma apstādināšanu Sudānai, ka tas ir nepieciešams, ja šis finansējums tiek izmantots nelikumīgā veidā. Visbeidzot, jābūt simtprocentīgai caurskatāmībai attiecībā uz projektiem drošības jomā Sodānā, ņemot vērā visas ES eh, e plānotās aktivitātes, runājot arī par dalību valstu piešķirto finansējumu. Paldies! Eh, Paldies, un tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Farijas kungs ir pirmais runātājs. Muito obrigado, Sr. Presidente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 iestādes rīkojas atbilstīgi, Eiropas Savienībai ir jāpietur pie savām pamatvērtībām un pilnībā jānosoda šāda veida uh, rīcība un jāicina Omārs Albašieris, valsts prezidents, uh, saukt atbildīgos pie kārtības un jāpietur šo vēršanos pret nemierniekiem. Vienlaikus jāatceras par Salī Mahmud, kas ir Saharo balvas laureāts, un viņiem visiem ir jāspēj īstenot savas konstitucionālās tiesības, to starp tiesības uz mierīgu pulcēšanos. Komisārs kundze Eiropas Savienībai jārīkojas šobrīd, jā jāizteno spēcīgāka rīcība un sankcijas pret pašira valdību, respektīvi jāaptur visa veida finanšu atbalsts. E, Paldies, nākamais Lopes Agilārs. Arī vienu minūtu komisāra Malmstrom iepriekšējā Uh, sasaukumā man bija iespēja piedalīties vērēšanu novērošanas misijā Sudānā, un es pats redzēju, kā Sudānas tauta pauda savu demokrātisko gribu vēlēšanu dienā, un ir ļoti skumji ka atkal mums Eiropas parlamentā jādiskutē par uh, plašiem pamatiesību pārkāpumiem Sudānā, tās prezidenta eh, pret tā prezidentu ir uzsākta izmeklēšana starptautiskajā uh, krimināla tiesā un tiek vajāti aktīvisti, kuriem rūp uh, tiesiskums šai valstī. Augst augstā pārstāve eh, Mogherīnī eh, risina šos jautājumus, bet ir arī ļoti labi, ka jūs esat iesaistīti šo, šo jautājumu risināšanā kā par tirzniecību atbildīgā komisāra. Eiropas Savienībai ir jānostājas par eh, pamatvērtību ievērošanu un, ja nepieciešams, jāizsūt. Jā, es lūdzu sankcijas. Paldies, Marijas kungs. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, represijas Sudānā notiek ikdienas. Nacionālais drošības dienests arestē eh, aktīvistus, vardarbīgi vēršas pret viņiem, pret demonstrantiem, pret studentiem. Un šīs represijas ir vērsušās plašumā pēc ekonomiskās krīzes sākuma. Lai gan Sudāna ir bagāta valsts, eh, šīs valsts iedzīvotājiem ir jācīnās par maizes kumosu. Prezidentam Alba Šīram būtu jāstājas starptautiskās krimināla tiesas uh, priekšā, bet viņš cenšas pagarināt savu pilnvaru termiņu, jo tā viņš ir pārliecināts izsprukt uh, no atbildības. Ir uh, noteiktas jānosaka sankcijas, lai uh, Albašīrs uh, saprastu, ka nevar uh, vērsties pret uh, kristiešu uh, Uh, iedzīvotājiem uzspiest islama likumu. Mums nekavējoties jānosaka sankcijas pret Sudānu. Paldies! Nākamais pospišilkungs viena minūte. Paldies! Protams, es piekrītu rezolūcijas projektam, par ko mēs balsosim šodien. Es raugos uz situāciju situāciju Sudānā, tāpat kā mani kolēģi. Es tikai vēlējos norādīt uz faktu, skumjo faktu, ka mums atkal jārunā par situāciju Sudānā, par cilvēku tiesību pārkāpumiem šajā Afrikas valstī, un situācija tur arvien pasliktinās. Es nezinu, vai ir kāds risinājums iespējams. Es gribu aicināt komisārs kundzi pastiprināt sankcijas pret šo valsti. Mums ir jāpārtrauc palīdzības sniegšana Bašīra režīmam, jāiesaldē šā režīmā eh, konti un tikai ekonomiskas sankcijas var eh, būt efektīvas, bet es domāju, ka tas nav eh, visaptverošs risinājums. Šīm sankcijām ir simboliska vērtība un es domāju, ka tiks veikti konkrēti soļi pret Bašīra režīmu. Paldies! Un pēdējais runātājs Eturgaikungs. Paldies! Mums jāparaugās vispirms uz to, kas notiek šajā Āfrikas valstīs, Sudānā. Tur valda nevienlīdzība, vardarbība, netiek ievērotas cilvēktiesības, ne preses brīvība. Tā situācija līdzīga citām Āfrikas valstīm, bet Sudānā sociāli uh, politiskā aina ir daudz drūmāka, jo ir uh, plašas represijas, uh, netiek pieļautas demonstrācijas, tās tiek vardarbīgi apsprī, apspiestas, 40 tūkstoši bojā gājušo daudzi atrodas cietumā. Situācija ir šausminoša Sudānā. Un uh, opozīcija arī tiek šai valstī vārdarbīgi apspriesta. apspiesta. Un š, mēs nevaram pieļaut, ka šāda situācija turpinās ka Bašīrs īsteno neierobežotu varu mums jānosaka sankcijas Sudānai par cilvēktiesību pārkāpumiem. Paldies! Tagad vēlos vērsties pie komisāras kundzes, un viņai ir iespēja izteikties debašu noslēgumā. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, situācijas Sudānā ir satraukuma iemesls Eiropas Savienībai ir ierobežota vārdā, pulcēšanās, biedrošanās, brīvība un arī pilsoniskā sabiedrības izpausmes tiek arvien ierobežotas. Uh, uh, valstī bija izcēlušies plaši protesti pagājušā gada decembrī, eh, protestējot pret eh, pamatpreču eh, trūkumu, un protesti tika vardarbīgi apspriest, apspiesti ar asaru gāzi, tika patvaļīgi arestēti cilvēki, un vēl vairāk nekā 800 cilvēki atrodas apcietinājumā ir uh, ierobežota preses darbība, sociālo tīklu darbība, lai nepieļautu koordināciju starp uh, protestētājiem. Tika izmantota asaru gāze arī pret medicīnisko personālu un pacientiem slimnīcās. Mēs sagaidām no uh, Sudānas valdības, lai tiktu atbrīvoti visi žurnālisti, opozīcijas pārstāvi un citas patvaļīgais turētās personas. Mēs arī sagaidām no valdības, ka tiks uh, veikta padziļināta izmeklēšana. Um, nesenajos notikumos un uh, uh par cilvēku nogalināšanu un vainīgie tiks saukti pie atbildības. Mēs pieprasām arī atturēties no jebkādas vardarbības, lai uh, īstenot situācijas deeskalāciju. Mēs aicinām uh, ļaut uh, Sudāns pilsoņiem uh, īstenot savas konstitucionālās tiesības, paust savu viedokli, nebaidoties no uh, represijām. Es a, uh, Varu jums apliecināt, ka Eiropas Savienība arī turpmāk iestāsies par pamat uh, brīvībām, cilvēktiesībām Sudānā. Mēs uh, sadarbosimies ar cilvēktiesību aktīvistiem, izmantojot visus mūsu rīcībā esošos instrumentus. Ir starptautiskā krimināla tiesa izdevusi aresta orderi pret uh, Albašīru un arī uh, Mm, šī valsts nav ratificējusi kaut no noliegumu, līdz ar to šī valsts nevar saņemt Eiropas Savienības atbalstu, bet valstī ir ļoti smagā situācija, tas negatīvi ietekmē visu reģionu. Un mēs esam piešķīruši pirms diviem gadiem Sudānai vienu miljonu eiro, lai sniegtu atbalstu iedzīvotājiem. Tas nenozīmē, ka mēs atbalstām politisko uh, uh, vadību. Šis, šie līdzekļi no uh, Eiropas Savienības ārkārtējo gadījumu fonda ir nosūtīti uz uh, uh Āfrikas trasta fondu. Mēs turpināsim uh, kontaktus ar Sudānas valsts iestādēm visos līmeņos un izmantosim demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu. Uh, un esam piešķīruši jau finansējumu vairākiem projektiem, lai nodrošinātu preses brīvību un uh, izglītību un pil stiprinātu pilsonisko sabiedrību Sudānā. Paldies! Paldies, Malmstroms kundze! Ir uh, saņemts seši rezolūcija priekšlikumi. Uh, balsojums notiks šodien pēc neilga brīža. Līdz ar to es gribētu noslēgt debats par šo jautājumu un arī izsludināt pārtraukumu. Paldies visiem, kas piedalījās debatēs, pateicos komisārei. Un tagad izsludinu sēdē pārtraukumu. president! Good afternoon, colleague. Labu pēcpusdienu, godātie kolēģi. Tūlīt pat mums jāsāk balsošana. Pūkstens 12. tas bija paredzēts, nu jau ir viena minūte pāri. Došu visiem jums vēl burtiski 30 sekundes, lai varat ieņemt savas vietas. The... Un liels paldies arī visiem, kas man palīdz, tā teikt, nodrošināt klusumu zālē. Lūdzu, ieņemiet vietas, mums ir ļoti daudz ziņojumu, par kuriem jābalso, un pirms pārējai pie balsošanas grib dot vārdu uh, Pierī kundzei. Viņa vēlējās izteikties. Lūdzu, kundze, jums vārds. Much, Lielas paldies priekšādātāji, godātie kolēģi! Šorīt Nīderlandes žurnālists Ans Bursmā pēkšņi tika iz, pa, izraidīts no Turcijas. Un tad nu rodas jautājums, vai mēs atkal kārtējo reizi sastopamies ar vēl vienu piemēru tam, kā tiek apklusināti žurnālisti Turcijā. Vēlos tāpēc priekšādātājiem Tajānī lūgt sazināties ar Turcijas varas iestādēm un pieprasīt paskaidrojumus, kāpēc šī žurnālisti tikus izraidīta no valsts, jo netika uzrādīti nekādi citi um, pa, fakti kā vien tas, ka esot kaut kāda veida drošības pārkāpumu notikuši, un es domāju, ka šim parlamentam vajadzētu rūpēties par preses brīvību arī Turcijā. Thank you, madam. Um, you... Paldies, kundze, jums ir parlamenta atbalsts, kā jūs jutāt, ka bijusī žurnālisti arī es pati atbalstu šo jūsu aicinājumu un šo informāciju nodošu priekšsādātājiem. Bulfa kungs, jūs vēlējāties runāt par reglamentu. Priekšsādātāja, paldies! Mums šobrīd jārunā par reglamenta darba kārtības punktiem šeit parlamentā un jānorāda, par kādu punktu tad mēs runājam, uz kādu atsaucamies. Es vienkārši gribētu lūgt, lai mēs nekavējam visus šīs, eh, šos procesus. Tikai tāpēc vien, ka man ir, piemēram, līdzīga rakstura izteikuma attiecībā uz iepriekšējo izteikumu, vai jūs varētu norādīt, uz kādu reglamentu punktu viņi šai izteikumā atsaucās, tā lai es varētu runāt nākamreiz līdzīgi. Mr. Wolf, I will get... Volfa kungs, es nos, lūkšu dienestiem noskaidrot to un sazināties ar jums. Gu, jūsu kolēģis Sošņērca kungs arī vēlas izteikties, lūdzu. Eh, we wtorek eh, pani. Lielas paldies. Bilbao Barandikas kundze šķiet nāca klajā ar nepiemērotu komentāru šai plenārsēžu zālē. Viņa teica, ka at par, viņi runāja par atsevišķiem runātājiem, uh, un un eh, izteica nepiemērotus izteikumus. Es domāju, ka šādu veidu komentārus izteikt par cilvēkiem, kas šeit telpā ir un kuriem te vajadzētu vai nevajadzētu atrasties, tad nebūtu jāizsaka šeit. Lūdzu, arī jūs atļauju priekšsēdētāji turpināt. Es gribētu turpināt darbu un sākt balsošanu. Pirmais balsojums ir rezolūcija par Azerbaidžānu, jeb respektīvi mm, Mehmana Huseinova vārds. N gadījums. No, so, sorry, um un jūs vēlaties izteikties tomēr vēl. Sarunas par šo rezolūciju bija ļoti labas ar kolēģiem, saka viena no rezolūcijas sagatavotājām. Tomēr gribu jums likt priekšā divus mutiskus grozījumus. Tie ir tehniski pēc sava rakstura, bet vēlamies, lai šī rezolūcija būtu tehniski pilnīgi korekta. Es gribēju runāt par B un C rezolūcijas punktiem, bet varu šos mutiskos grozījumus, ja piekrītat, eh, prezentēt jau šobrīd. Un tā tad vēlos, lai jūs apstiprinat šādus grozījumus B punktā šajā rezolūcijā. Mehmans Husainovs, kam jātop atbrīvotam šī gada martā ir sastapies ar iespējamu papildus apsūdzību un 5 līdz 7 gadu cietumsodu, pamatojoties uz tādu apsūdzību, kas nav zem 352. panta, bet gan uh, sas sasaistās tikai ar 317. panta otro punktu. Tas ir pirmais mutiskais grozījums, ko vēlos, lai kolēģi atbalstītu. Otrs mutiskais grozījums attiecas uz EAS, jeb Eiropas ārējās darbības dienesta apmeklējumu cietumā, kurā tiek turēts Mekmans Huseinovs. Šī apmeklējuma, šis apmeklējums norusi, norisinājās nevis 10. Janvārā, janvārī, bet gan 11. janvārī. Un to mēs vēlētos labot. Komisārs debatēs arī teica, ka saskaņā ar ārējās darbības dienesta teikto eh, Mehmans Huseinos ir beidzis savu bada streiku, un bada streiks taču bija viens no iemesliem, kāpēc mēs uzsākām šīs debatas un eh, sagatavojam rezolūciju. Taču šeit plenārsēžu zālē gribētu teikt, ka. Mm, viņa ģimene, un juristi tomēr nevar apstiprināt pilnībā, ka eh, Huseino kungs bada streiku ir izbeidzis. Lielas paldies par uzmanību, un es gribētu lūgt jūs šos tehniskā rakstura grozījumus atbalstīt. Paldies, Hārmsas kundze. Tātad divi tehniska rakstura grozījumi, vai ir kādi iero, iebildumi pret šiem grozījumiem? Nē, nav, tad līdz ar to sāksim balsošanu. Balsosim ar personālu balsojumu, sākam balsot. Now... Beidzam balsot. pieņemts. Liels paldies! Pārējiem tālāk pie kopējās rezolūcijas, ko sagatavojuši sešas politiskās grupas par Sudānu. Par? Pret? Atturas? Pieņemts. Nākamais ziņojums par kodoliekārtu izņemšanu no eksploatācijas Ignalīnā. Ignalīnas elektrostaciju Lietuvā Rebeka Hārmsa ziņotāja, ka ar personālu balsojumu sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Paldies. Tālāk par Inskī ziņojums. 2017. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību kontroli personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Svobodas kunga ziņojums bruņot konfliktu un kara laikā nolaupīt mākslas darbu un kultūras priekšmetu pārobežu restitūcijas prasības. Vienots balsojums ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ziņojums. Evelīnas Regneres ziņojums pārobežu re, um, reorganizācija apvienošanu sadalīšanu. Komitejas lēmums uzsākt sarunu pamatoties šo ziņojumu. Vai kāds vēlas izteikties par šo jautājumu? Piekrītu, ļoti labi, jā, jā, saprotu. Tātad balsosim par šo lēmumu ar personālu balsojumu. Beidzam balsojumu. Lēmums uzsākt sarunas pieņemts. Komitejas lēmums apstiprināts tiks uzsāktas sarunas ar tūlītēju spēku. Nākamais jautājums - Zivsaimniecības komitejas lēmums uzsākt sarunas, pamatojoties uz Agilēras Garcijas ziņojumu par priekšlikumu, ar kur izveido daudzgadu plānu zvejniecībām vidusjūras rietumdaļā. Vai kāds vēlas izteikties par šo jautājumu? Jā, referente, lūdzu, Agilēras kundze vēlas runāt. Lūdzu, kolēģi, jums vārds. Muchas gracias, tranquilo, bankan. Lielas paldies! Neuztraucieties, kolēģi, neuztraucieties, runāšu pavisam īsi. Mums ir ārkārtīgi paveicies, ka varam vēl šajā mandātā eh, balsot par zivsaimniecības plānu eh, vidusjūras rietumu daļai. Vēlamies, lai jūs apstiprinātu šo mandātu. Esam milzu pulsu ielikuši strādājot pie ziņojuma, 24 kompromisa grozījumi. Vēlamies, lai mums būtu tāda plaša, pamatīga vienošanās, to mums izdevās panākt komitejā. Uh, un vēlamies pirmo reizi vēsturiski virzīt uz priekšu šāda veida procesu, kas nāktu par labu zvejniekiem vidusjūrā. Tas būtu tāds reāls daudzgadu plāns, kuru, kura neapstiprināšanas gadījumā situācija būs krietni traģiskāka. Paldies, vai vēl kāds, kas vēlas izteikties? Nē, ļoti labi, tad balsosim par, ar personālu balsojumu. Sākam balsot. And the vote is now closed.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 Thank you. Lielas paldies, saka Sarvamā kungs, paldies priekšādātāji, godātie kolēģi. Viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas nepieciešama, lai uzturētu demokrātiju jebkurā dalību valstī, protams, ir eh, tiesiskums. Tiesiskuma apdraudējumi vienmēr ir bīstami, jo tādā veidā var iespējams vāc, vainot citus demokrātiskos valsts elementus, un šī iemesla pēc mums jābalso par šo ziņojumu šodien gribētu uzsvērt, ka šī regula ir ti tiesiski balstās uz finanšu regulu. 322. pāns, nevis 7. pāns. Te runājam par Eiropas Savienības budžeta aizsardzību pret vispārēju rakstura mm, iztrūkumiem tieši tiesiskuma gadījumos. Vēl viena svarīga lieta, kas jums jāsaprot attiecībā šo ziņojumu priekšlikumu, ir tā, ka Te runājam par tieši tādām pašām budžeta sekām uz pilnīgi visām dalību valstīm. Ja tiesiskums tiktu apdraudēts. Paldies, Sārpamā kungs! Tālāk balsosim ar personālu balsojumu par priekšlikumu, šo komisijas priekšlikumu noraidīt. Sākam balsot. Not... Beidzam balsot. Noraidīts. Sarvamā kungs, jums ir mutiskais grozījums, kā saprotu. Paldies priekšādātāji, jā. Mutiskais grozījums ir šāds. Prevencija un nodokļu, eh, nodokļu, novērš, nodokļu eh, krāpšanas novēršana var dot eh, tālāk, ir, ne, prasa tālāku sadarbību starp iestādēm, un šeit stre, sve, svītrojam tādus vārdus kā and tax competition, respektīvi, un nodokļu konkurence, jo nodokļu konkurence ir jautājums, kas ir dalība valstu kompetence, un līdz ar to šiem vārdiem šai ziņojumā nevajadzētu atrasties. Lielas paldies, vai ir kādi iebildumi? Yes, there are. Jā, un acīm redzot, pietiekami daudz deputātu iebilst pret šo grozījumu. Līdz ar to balsosim tagad par šo grozījumu. Ļaujiet man nolasīt precīzi tekstu. Tas ir grozījuma bloks, ko skatās attiecīgā komiteja. 1 līdz 28, 3 līdz 35, 37, 44, 46 līdz 56, 62 līdz 68 grozījums. Tostarp arī 41 grozījums tā sākotnējā versijā bez mutiskā grozījuma. Kas par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Be, beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 36. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 72. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 29. par pret atturas pieņemts, atvainojies, pieņemts. 81. par. Vēlties elektroniski pārbaudīt 29. Labi. Nē, 81. par. Pret. Atturas noraidīts. 73. par. Pret. Atturas noraidīts. 69. par. Pret. Atturas noraidīts. 45. par. Pret atturs pieņemts. 62. Es atvainojos, 82. Priekšādātājs jau labo par, pret, atturs noraidīts. 70. par, pret, atturs noraidīts. 71. par, pret, atturs noraidīts. 57. līdz 61. d par, pret, atturs pieņemts. 76, 77 atkrīt, 79 par, pret, atturas, noraidīts, 80 par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk balsosim par komisijas priekšlikumu. Ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. The... Tālāk došu vārdu Gardija Zabala Rubiela kundzei komentāriem, lūdzu. Lielas paldies priekšādātāju un paldies par šo plašo atbalstu mūsu ziņojumam. Attiecība saistībā ar priekšādātāju konferences lēmumu attiecībā uz daudzgad finanšu plānā sasaistītiem ziņojumiem aicinu saskaņā ar 59. A pāntu sākt attiecīgās sarunas. Paldies! Jā, balsosim par šo priekšlikumu par, pret, atturas, pieņemts. Līdz ar to komiteja attiecīgi šis ziņojums tiek nosautīts, lai uzsāktu tālākas sarunas. Tālāk Gīgolda ziņojums par programmas fiskālas izveidu sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais un trešais ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. un viens CP līdz ar to grozījums atkrīt. Balsosim par komisijas priekšlikumu. Ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk došu vārdu Kīgold kungam. No, I didn't ask for the floor, but... Es gan nelūdzu vārdu, bet, nu, protams, ka šie ziņojums attiecīgi jānodod tālāk, lai uzsāktu starpiestāžu starp sarunas. Tieši tā, nu tad par šo priekšlikumu tagad balsojam, kas par? Pret? Atturas? Līdz ar to šis priekšlikums Gigotkungs ir pieņemts. Lieliski pāriem tālāk pie nākamā ziņojuma. Tas ir Bodils Valero ziņojums par programmu tiesības un vērtības izveidi. Divi grozījumi, 113, 114, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk blokā par sarakstā minētiem grozījumiem par pret atturas pieņemts. 21. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 73. divās daļās, pirmā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Balsosim par komisijas priekšlikumu grozītā versijā kopumā. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Vai Lēro kundze, vai vēlties izteikties? Kundze, es atvainojos, lūdzu. Jums vārds. Sorry. I, I would like... Atvainojiet, es arī vēlētos, lai šis tālāk ziņojums tiek nodots komitejai, kas var uzsākt iestāžu sarunas saskaņā ar 59. pānta 4. apakšpunktu. Thank you, madam. Lieliski, kundze, paldies, Valera kundze. Tātad par šo priekšlikumu balsojumu par pret, atturas, pieņemts. Un jautājums nodots apkārt komitejai sarunu uzsākšanai. Tālāk pārējiem pie nākamā ziņojuma. Tas ir Uručeva kunga ziņojums Eiropas kodoldrošuma instruments, kas papildina kaimiņu attiecības, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu. 1 līdz 47 grozījumi par, pret, atturas, pieņems. 48 grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Balsosim par komisijas priekšlikumu grozītā versijā ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējiem tālāk pie komīku un ziņojumu maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos īstenošanu. Ehm, ceturtā panta pirmā daļa par, pret, atturas. Pieņemts otrā daļa par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Tātad atsevišķi par ceturtā panta otro daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Par rezolūciju kopumā ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējiem tālāk pie Barbaras Kapelas ziņojuma Eiropas Investīcija bankas finansiālo darbību gada pārskats. Balsam par rezolūciju kopumā ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais. Di ziņojums diferencēta integrācija. To sagatavojas Paskāls Durāns. Ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais pēdējais balsojums, par ko jābalso, tas ir Džoda Lainena un Jānas Toma ziņojums. Um, ehm, 8. panta pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa pār pret atturas pieņemts, 16. pants sākotnē teksta pirmā daļa personāla balsojums sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts, otrā daļa personāla balsojums sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. Par rezolūciju ar personāla balsojumu kopumā sākam balsot. Beidzam balsot. Kolēģi pieņemts. Lielas paldies! You, could... Paldies, kolēģi! Ja jūs pēc iespējas ātrāk atstātu plenārsēžu zāli, tad mēs varētu pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir balsojuma skaidrojumi, kas mums ir jāpabeidz izskatīt līdz 14.45. Pirmais burger ziņojums, Kartens Dalnings kundze, vienu minūtu lūdzu. See, Neredzu Kurtens Dārlings kundze plenārsēžu zālē. Šašnev kungs, vārds jums. Jūs runājat pa telefonu, bet es jums dodu vārdu šobrīd. Labi. Tad dodu vārdu Zahadrēla kungam. Vienu minūti. Jūs varat eh, skaidrot savu balsojumu par Bēgas kunga ziņojumu. I'm not making much progress on getting. Jā. Šķiet, ka neviens šobrīd nav gatavs vai negrib izteikties par šo ziņojumu, tad pārējām dod vārdu Hovarda kungam par Fernandeša Gutiljera ziņojumu par Invest EU programmas iedibināšanu. Hovarda kungs, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Tiekoties ar cilvēkiem, kur ir piedalījušies dažādās Eiropas Savienības iedibinātās programmās, daudz saka, ka programmām ir jābūt vienkāršākām. Un eh, par šo ziņojumu mēs vēlamies eh, izveidot kopīgu pārvaldības režīmu, akronīmu un 13 eh, kopīgu pakalpojumu sniedzēju ir salikt vienā punktā. Elastība ir nepieciešama, un es ceru, ka mūsu iedibinājums arī to sniegs. 38 miljārdi mārciņu un vēl papildus 9,5 miljārdi mārciņu, kas eh, tiks eh, piesaistīti no nacionālajiem un reģionālajiem partneriem. Un tādējādi mēs vēlamies eh, kopīgi piesaistīt apmēram 600 miljārdus. Tam pilnīgi noteikti būs pievienotā vērtība runiet par publiskā un privātā investīcija partnerības izveidošanu, un tas noteikti nāks par labu Eiropas ekonomiskai izaugsmai. Paldies, saka prieksēdētāja Makovejs kundze. Thank you. Paldies! Šobrīd aizsardzības līmenis investīcijām neatbilst Eiropas Savienības struktūrālajām vajadzībām un arī neatbilst globālās konkurences prasībām un tehnoloģiskajiem izaicinājumiem. Mums ir nepieciešams nepārtraukts atbalsts, tāpēc es atbalstu InvestEU fonda izveidi, uh, jo esam pārliecināti, ka tas eh, palīdzēs digitalizācijai, zinātnē un pētniecībai un izaugsmai. Tas savukārt novedīs pie jaunu darba vietu radīšanas un nodarbinātības eh, stabilitātes arī ņemot vērā Parīzes eh, klimata nolīguma īstenošanu. Kultūra, izglītība, profesionāla apmācība - viss ir svarīgi momenti. Pie tam šos fondus vajadzētu izmantot arī Rumānijā, un to mēs arī darīsim. Prieksēdētāji, paldies! Nākamais Eiropas centrālās bankas ziņojums. Jums ir vārds, jā, bet lūdzu ieslēdziet mikrofonu. Es arī vēlējos runāt par Centrālu Amerikas un par šo ziņojumu, bet man vārds netika dots. Jūs neesat manā sarakstā, saka prieksēdētāji par Centrālu Ameriku. Uh, un es devu vārdu trīs kolēģiem, un neviens. Es biju šeit. Tā tad eh, es atgriezīšos vēl pie šī jautājuma. Kad es nosaucu jūsu vārdu, jūs runājat pa telefonu. Es atvainojos, jūs man vienkārši nedzirdējāt, bet nu labi. Es jums došu vārdu, bet uh, tagad ziņojums, par kuru mēs skaidrosim balsojums, ir Eiropas centrālās bankas ziņojums. Morai kungs, vārds jums. Uh, madame la présidente nous venons de fêter euh, les vingt ans d'existence. Paldies priekšsēdētāji. 20 gadus jau eksistē eirozona un ir tādēļ arī kritiski jāizvērtē tas, kas rakstīts ECB ziņojumā. Ja ir uh, Eh, tas bija svarīgi, lai eh, saglabātu Eirozonas vienotību, lai eh, palīdzētu Dienvidu Eiropas valstīm, kas saskārās ar krīzi, bet šī politika nav bijusi pietiekama. Uh, ir nepieciešama ekspansionistiska politika, investīcijas eirozonā, bet tā vietā tika īstenot klasiskā dogma par struktūra reformām, kas būtībā ļoti negatīvi ietekmē veselas teritorijas un valstis Eiropas Savienībā. Tātad, ja mēs gribētu rast risinājumu šai diverģencei, Tad uh, par investīcijām, par citiem jautājumiem, tad nekas šeit nav teikts, un Eiropa ir pelnījusi kaut ko vairāk. Paldies, atgriezīšos kolēģi pie pirmā ziņojuma par Centrālu Ameriku. Kirktor, nu, dārlingu neredzu zālē. Nākamai runātājai, tātad nākamais runātājs Šošņiec kungs vienu minūti. Es balsoju pret šo ziņojumu jo tas ir ziņojums par uh, it kā tirzniecību starp Eiropas Savienību un Centrālu Ameriku, bet uh, ja mēs runājam par Eiropas Savienību un citām uh, nolīgumu parakstījušām pusēm, kādēļ mums jārunā šeit par dzimumu līdztiesību. Nu, kādēļ ir nepieciešama īpaša sadaļa par šiem jautājumiem? Un uh, pat uh, šis uh, nosaukums tirzniecība ir sieviete, nu es nezinu, vai kā, kā to varētu atbalstīt. Paldies! Nākamais runātājs uh, Pospišilkungs. Paldies! Zahradilkungs atvainojas, paldies! Priekšsēdētāji nevarēja balstot par šo ziņojumu. Eh, jo pat ja es atbalstu visu nolīgumu īstenošanu, bet mani satrauc viens elements, ko es nevaru atbalstīt, proti ideja par sankcijām, kas eh, tiek eh, izvērtētas pārskatīšanas procesā. Es neuzskatu, ka sankcijas ir efektīva īstenošanas uzlabošanas metode. Protams, mums ir jādomā par cilvēktiesību situāciju šais valstīs, par vides uh, situāciju, bet to visu nevar atrasināt nosakot sankcijas. Ir citi instrumenti, kas ir mūsu rīcībā. Un eh, tirsniecības komitejā es vienmēr esmu iestājies pret sankcijām un tādēļ nevarēju balsot šo, par šo ziņojumu. Hanans. Thank you, Madam Deputy Speaker. Paldies, priekšsēdētāji. Thank you, Madam Deputy Speaker. Eiropas Savienības pieeja Centrāla Amerikai e, liecina, ka šī organizācija tikpat domā par e, ideoloģijas eksportu kā jebkura e, cita kreisa kustība. Visi Eiropas Savienības nolīguma ar Centrāla Amerikas reģionu uh, ir vērst, balstīti uz pieņēmumu, ka visur ir nepieciešama reģionālā integrācija un ka nevar uh, tirgoties ar atsevišķām valstīm, bet šīs valstis tiek mudinātas, piespiestas veidot supranacionālas organizācijas un parlaments. Un es saprotu, kādēļ tas tā ir. Jā, patiešām reģionālās organizācijas ir uh, ceļš uz priekšu un labi ir e, rosināts tā, bet patiesībā virzība ir pretēja. 50. E, gados bija 80 valsts, tagad ir vairāk kā 100. Paldies. Tagad par Torvalda kunga ziņojumu vārds e, Morela kungam. Mm. Atvainojos priekšsēdētāji, man uh, bija jārunā par Banku Savienību, ja es nekļūdos. Tā tad varu sākt. Desmit gadus pēc finanšu krīzes, kas sagrāva uh, Uh, pasaules ekonomiku. Banku savienības izveida vēl nav pabeigta, sistēmiskas ietekmes bankas vēl joprojām nav sadalītas un ir hronisks apdraudējums stabilitātei. Un krīzes gadījumā mēs zinām atkal, ka valstīm būs jāmaksā par finanšu uh, institūciju zaudējumiem, kā tas jau bija 2008. gadā. Un kārtējais ziņojums par Banku Savienības situāciju nav uh, iedrošinošs. Tas uh, liecina par uh, to, ka neoliberālā ekonomika ir uh, cietusi neveiksmi. Es iestājos par to, ka jānodalas depozītu un investīciju bankas, jāatsakās no budžeta taupības pasākumiem. Uh, un uh, jāvērš pret ēnu bankošanu, kas apdraud finanšu stabilitāti pasaules mērogā. Ja mums neizdosies to visu paveikt, tad atkal piedzīvosim jaunu krīzi. Nākamais uh, runātājs ir par Eiropas Savienības Kolumbijas tirzniecības nolīgumu, bet uh, uh, runātāja Kirtona Dārlinga nav zālē. Tagad uh, ziņojums par pamatiesību situāciju Eiropas Savienībā 2017. gadā vārds Šoidrovs kundzei. Paldies! Uh, es uh, vēlējos runāt par Eiropas Savienības vērtību tiesību programmu. Es redzu, ka ir runa par pamatiesību situāciju. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es vēlējos paskaidrot, kādēļ nevarēju balsot par šo ziņojumu. Mums visiem rūp uh, uh cilvēku tiesību situācija Eiropas Savienībā. Uh, lai arī Eiropas Savienības valsts ir demokrātisks, balstās uz pamatprincipiem, mēs nevaram dusēt uz lauriem. Mums ir jāvirzās uz priekšu, bet šis ziņājums iet pārāk tālu. Es nepiekrītu rekomendācijai ratificēt Stambulas konvenciju, jo tā ir dalību valstu suverēna kompetence. Es arī noraidu ideju, kas ir ierakstīta ziņojumā, ka pakalpojumi, kas saistīti ar veselības aprūpi un uh, seksuālām reproduktīvām tiesībām, ieskaitot legālu abortu, ir uh, tātad, ja tās netiek novēros, tad tā ir vārdarbība pret sievieti. Paldies tagad vārds Maminkina kungam. Paldies priekšsēdētāji. 2017. gada augstākais punkts bija sociālā pīlāra iedibināšana. Eiropas Savienības uh, Cilvēktiesības ir viena no svarīgākām pamatvērtībām, un par to mēs arī runājam ārpolitikas kontekstā. Bet šai situācijā mēs uh, neesam ideālā situācijā. Tīpaši man satrauc minoritāšu diskriminācija. Ar to uh, daudzi cilvēki saskars Eiropas Savienībā. Naida uh, runa, ar to saskars vēl pārāk daudzi eiropieši neefektīva integrācijas politika mm, padara migrantus viegli ievainojams. Es saprotu, ka šeit ir nepieciešams plašāks mandāts Eiropas Savienībai, bet šos jautājumus joprojām pārsvarā risina šobrīd dalībvalsts, bet es balsoju par šo ziņojumu. Tagad Višņevskas kundzes nav zālē, Hanan kungs nav. Tagad vārds Majers kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Mēs pārāk lēni rīkojāmies Ungārijas gadījumā. Tagad padome e, strauji īsteno septītā panta procedūru. Mums ir jāsaka atklāt, kāda ir situācija. Tiek padzīta universitāte, vairs nepastāv akadēmiskā brīvība, tiek apdraudēta tiesu neatkarība, arī um, ir negatīva attieksme pret uh, minoritātēm. Mēs nevaram pieciest labējo populismu, bet ja mēs nerīkosimies, tad. Uh, mainīsies uh, politikas gravitācijas centrs. Mēs dzirdam, ka um, uh, bēgļi pārpludinot Eiropu un atbilstoša politika tiek īstenot, un mēs zinām, uh, kā tas viss savulaik vēsturē noveda pie otrā pasaules kara šausmām. Un mums ir jārīkojas. Paldies! Par kodola elektrostācijas slēgšanu Lietuvā. Šambatska kungs. Paldies priekšsēdētāji balsoju pret kolēģas ziņojumu, nevis tāpēc, ka mums nevajadzētu piešķirt finansēšanu uh, atomelektrostācijas demontāžai, bet tādēļ, ka esmu pret to, ka Eiropas Savienība uzspiež savus lēmumus pilsoņiem. Pilsoņiem ir tiesības pašiem uh, Uh, ņemt, uh, savu, uh, uzņemties atbildību par savu dzīvi. Un tādēļ es atbalstīju tos, kuri balsoja pret Briseles diktatūru pirms pāris gadiem. Arī Bulgārijā bija līdzīga situācija. Bulgārijai un Lietuvai Eiropas Savienība nedemokrātiskā veidā piespieda slēgt elektrostacijas, kas ražoja uh, elektroenerģiju. Un bija skaidrs, ka šo iekārtu demontāža bija nepamatots muļķīgs lēmums, bet Eiropas Savienība tomēr šo lēmumu uzspied šīm dalību valstīm. Paldies, tagad vārds Farijas kungam. Paldies! Uh, runājot par Ignalīnas uh, atomelektrostācijas demontāžu, šis jautājums ir svarīgs, bet, jo tā uh, šajā atomelektrostacijā tika izmantota padomju tehnoloģija un um, kodola elektrostaciju demontāža Eiropas Savienība ir jāuzkrāja pieredze un tāpat ir arī uh, jānovērš radioaktīvais piesārņojums, jo jāsaka, savulaik tieši Padomu Savienību Lietuvai uzspieda šādu atomu elektrostaciju. Un es uzskatu, ka tādēļ bija. Uh, uh, jārisina šī situācija, jo Lietuvā ir ļoti augstas ener enerģijas cenas un ir jāsniedz atbalsts arī citām dalību valstīm. Pospiešilkungam vārds. Jā, paldies. Priekšsēdētais kundze balsoja par šo ziņojumu. Manuprāt, ir tikai apsveicami, ka bīstamās padomu savienības laikos celtās kodola elektrostacijas tiek slēgtas. Uh, Kā bērns es atceros eh, Černobiļas eh, sprādzienu. Čekoslovākijā mēs par to daudz runājām, un tas ietekmēja Čekoslovākijā dzīvojošo cilvēku veselību. Tāpēc eh, šis lēmums par izņemšanu no eksploatācijas ir pareizs, un Eiropas Savienība dara pareizi. Protams, Ignalinas procesā ir jāpalīdz arī finansiāli jo sākotnējais eh, finansiālais atbalsts šī bīstamā kodolreaktora eksploatācijas eh, pabeigšanai nebija pietiekams. Es uzskatu, ka iestājoties par drošību kodoli jomā tieši šādu eh, kodolreaktoru darbības pārtraukšana ir ļoti svarīga. Paldies, saka prieksēdētāji, un tagad mēs runājam par um, šoidro, par um, tiesiskumu dalību valstī. Šoidrovs kundze vārds jums. Paldies! Es uh, klausoties argumentos pret šo regulu piekrītu argumentācijai, un tomēr Eiropas Savienībai vajadzētu iedibināt instrumentu, kādas sankcijas īstenot, ja gadījumā kādā valstī tiek eh, pārkāpta tiesiskumi, un, piemēram, ja tiesu eh, vara nedarbojas tā, kā tai vajadzētu demokrātiskā valstī. Es tomēr zināmām sadaļām šajā procesā piekrītu, jo, manuprāt, trilogā vajadzētu detalizēt atrunāt, eh, ko tad mēs vēlamies no šīm dalību valstīm. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībā šāda instrumenta iedibināšana ir ārkārtīgi svarīga. Prieksēdētāji, paldies! Makovejs kundze nākamā lūdzu. Paldies! Runiet par Eiropas Savienības naudas izmantošanu un uh, Dalību valstīs, kurās tiesiskums nav augstā līmenī, naudas šķērdēšana un pat zakšana no Eiropas fondiem ir augstāka. Un bieži vien tiesa nolēmumi nav objektīvi, un pārkāpēji netiek saukt pie atbildības. Tāpēc um, cilvēktiesības un uh, preses brīvība ir tik ārkārtīgi svarīgas. Diemžēl Rumānijā pieņemtie eh, lēmumi, kurus pieņēma iepriekšējā valdība, joprojām ietekmē mūsu dzīvi. Protams, ka Eiropas Savienības nauda ir jāizmanto adekvāti. Tāpēc eh, šajā regulā ir paredzēta iesaldēta finansējuma izmantošana. Bet uh, Kamēr nav novērsti pārkāpumi, tikmēr jaunu naudu saņemt nevarēs. Damboska kungs, paldies, priekšsēdētājs kundze, es e, balsoju pret šo ziņojumu, jo neuzskatu, ka komisijas e, priekšlikumā ir ierakstīti pareizie aspekti, ņemot vērā to, ka 7. pantā paredzētā procedūra jau atrunā administratīvā sloga samazināšanu. Mēs eh, šodien balsojām par šo ziņojumu, un tas ir domās, lai apkarot savus politiskos oponentus. Par to jau, protams, maksās gala beigās Eiropas iedzīvotāji, jo Eiropas Savienības finansējums ir tikai liekulības tirgus. Situācija Ungārijā un Polijā ir pilnīgi skaidra un eh, Rietuma Eiropas interesēm nevajadzētu stāvēt pāri Austruma Eiropas interesēm. Mēs eh, to redzam kā mobilitātes pakopnē, tā arī citās. Un eh, ticiet man, tas tikai palielinās eiroskepticisma vilni. Pošpešilkungs nākamais lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es eh, ilgi vilcinājos atbalstīt man šo ziņojumu vai tomēr atturēties balsojumā, un gala beigās izvēlējos otro versiju. Protams, es saprotu, ka Eiropas Savienība vēlas aizsargāt savas demokrātiskās vērtības, un viena no šādām vērtībām ir tiesiskums. Bet, manuprāt, šis ziņojums satur tik daudz pretrunīgu momentu, tādu kā, piemēram, uz ko jau norādīja padomas juridiskais dienests, ka neskatoties uz panāktajiem kompromisiem, uh, šā ziņojuma juridiskais pamats un saturs joprojām nav viennozīmīgi. Mums eh, ir jābūt eh, absolūtai skaidrībai, ka ziņojumi, kurus pieņemam un likumi, kurus veidojam, balstās uz Eiropas Savienības likumdošanu. Pretējā gadījumā mums eh, nekas ne, neizdosies. Zaborskas kundze nākamā lūdzu. Thank you, Madam President. Uh, Paldies, prieksēdētājs kundze. Šajā priekšlikumā ir trīs lieli mīnusi. Vispirms, eh, komisija nav bijusi pietiekami e, politiska. E, Kad Francija paziņoja, ka tā pārsniegs budžeta deficīta noteiktos griestus, komisija Francijai deva izņēmumu procedūras eh, iespēju. Tas nozīmē, ka eh, komisija, piemēram, kāpēc tā pilnīgi noteikti neizturēsies vienādi pret Franciju un pret Poliju. Nākamais eh, šajā tekstā ir paredzēta neviennozīmīga interpretācija un eh, tas eh, paredz pat leģitīmu politisko oponentu izsakošanu. Vēl bez tam kvalificētā balsojuma uh, situācija padomē, ja, piemēram, komisija kaut ko ir nolēmusi, tad kvalificētais vairākums var lemt citādi. Uh, Patiesībā padome ir kļuvusi par savu veidu otrās instances balsojuma iestādi, un es nezinu, vai tas ir pareizi. Prieksēdētāji, paldies! Tagad pārējām tie fiskālas programmas eh, izskatīšanas balsojuma skaidrojuma Makovēs kundze lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze! Eh, nodokļu līgumi, nodokļu schēmas, kuras eh, teorētiski nepārs, nepārkāp likumu. Mēs runājam par vairākiem simtiem miljārdu eiro, ko mēs katru gadu zaudējam mūsu dalību valstu budžetos. Nodokļu paradīzes, naudas atmazgāšana. Tāpēc ļoti labi, ka iedibinātā programma fiskālas ļaus dalību valstīm apmainīties ar paraugu praksi, mācīties vienai no otras, lai izsekot un saukt pie atbildības likuma pārkāpējus. Ļoti svarīgi ir, lai šī nauda ieplūstu mūsu dalību valstu budžetos, jo ciešam jau no tā mēs visi. Cīņa pret naudas atmazgāšanu, nodokļu izvairi, tai ir jābūt mūsu prioritātei. Pretējā gadījumā, tieši kā jau sarvamā ziņojumā parādās, sankcijas nebūs pietiekamas. Pie varas esošie politiķi tiks saukti pie atbildības, jo viņi darbojas pret iedzīvotāju interesēm. Prieksēdētāji, paldies! Un tagad eh, mēs runājam par tiesības un vērtības programmas izveidi, balsojumu skaidrojumu. Pirmā Šoidrovs kundze, paldies! Kolēģi, es eh, balsoju par programmas tiesības un vērtības izveidas ziņojumu. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir izšķirīgi svarīgi atbalstīt iedzīvotāju aktivitātes. Cilvēkiem būtu jātiekas, jāiepazīst vienam otru, jātiekas pāri valstu robežām, pāri reģionu robežām, bet eh, arī no dažādām pilsētām. Vēl bez tam balsoja arī par jauno eh, vērtību programmu. Mums eh, vajadzētu naudu pārnest no reģioniem uz centrālo pārvaldi, ja gadījumā dalību valstis pārkāpj likumu. Es nedomāju, ka e, priekšlikums iet pareizajā virzienā, jo tā ir finansiāla programma, kas ir paredzēta konkrētu aktivitāšu atbalstam, un nevajag to visu jaukt politiskā katlā. Благодаря, уважаема госпожо председател. Lielas paldies, nākamais runātājs Džambatskij kungs. Paldies, priekšādātāji. Es nevarēju atbalstīt šo kolēģis Valero ziņojumu par tiesību un vērtību programmu, jo domāju, ka šī instrumenta mērķis faktiski ir iejaukties dalību valstu suverenitātē. Mēs visi zinām un novērojām, kas notika Ungārijā un Polijā, un šo valstu suverenitāte no diena tika pārkāpta. Es gribētu ierosināt tāpat laikā izvirzīt pavisam jaunu mērķi. Tas varētu būt saistīts ar tiesiskumu un demokrātiskiem principiem. Uh, Ir dažādi instrumenti, kas tiek izmantot visdažādākajos līmeņos, lai iejauktos katras atsevišķās dalībvalsts suverenitātē un lēmumos, kā piemēram var minēt šeit, piemēram, Stambuls konvenciju. Tas ir tieši tāds instruments, kas eh, neļauj valstī suverēni rīkoties. Šāda veida liekulīgi instrumenti nedrīkstētu tikt iekļauti šādā tiesību un vērtību programmā. Paldies, nākamais runātājs Rorijas Palmers. Paldies, paldies priekšādātāji! šīs nedēļas politiskais haoss eh, eh, nu, nozīmē to, ka cilvēki joprojām nav droši vēl par savu nākotni šeit Eiropas Savienībā. Divas cilvēku grupas tie es pilsoņi, kas dzīvo Lielbritānijā un tie brītu pilsoņi, kas dzīvo Eiropas Savienībā. Tur runājam par ārstiem, māsiņām, celtniekiem, skolotājiem, akadēmiķiem, ierēģiem, uzņēmējiem un tā tālāk. Tie, šie cilvēki tāpat ir tēvi un mātes, viņi ir brāļi un māsas, viņi ir studenti, viņi ir skolēni. Tie ir pavisam reāli cilvēki un nevis kaut kāds abstrakts eh, problēma kopums. Un tāpēc es gribētu aicināt šo parlamentu, šo namu un Eiropas Savienību kopumā, kā arī dzen Lielbritānijas valdību, beidzot situāciju atrisināt un nodrošināt šo cilvēku tiesības bez jebkādas tālākas kavēšanās. Lielas paldies, saka priekšādātāji. Tālāk pārējiem pie Lāras komijas ziņojuma. Pirmais runātājs Hanankungs, viņa nav zālē. Nākamā runātāja Lūsija Andersona lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Es balsoju par šo ziņojumu kopā ar lielo vairākumu šeit Eiropas parlamentā un biju priecīgi, ka tā maksājumu kavēšanās par precēm un, eh, un pakalpojumiem ir diemžēl praksa, kas tiek piekopta pārāk bieži. Saskaņā Lielbritānijas dasiem 88, 85% mazo uzņēmumu ziņo par to, ka reizēm, ka diezgan bieži maksājumi viņiem kavējas, un šie nokvētie maksājumi reizēm pienāk pat vēlāk par 60 dienām, um, kas ir termiņš, kas paredzēts attiecīgajā direktīvā. Tas ir pilnīgi negodīgi, un tas pilnīgi noteikti šos mazos uzņēmumus nopietni apdraud. Savā ziņojumā uzsveram tos draudus, ko rada šādi kavā, kavēti maksājumi, un cenšamies vērsties pret tiem gadiem. Uh, Diemžēl, ja var pieņemt to direktīvu, ir noteiktās normas, nav novedušas pie situācijas uzlabošanās. Ir nepieciešams arī tālāk rīkoties, jāiztur strikti pret tiem, kas maksājumus savlaicīgi neveic. Īpaši uzmanību jāpievērc, piemēram, valstu pasūtījumiem, iepirkumiem, tā lai mazie uzņēmumi arī šajos gadījumos no valsts sektora vismaz saņem maksājumus savlaicīgi. Lies paldies! Nākamais ziņojums, Paskal Durāna ziņojums par diferenciētu integrāciju. Došu vārdu pirmām kārtām Jesenko Selimovičam. Lūdzu! Lielas paldies priekšādātāji. Doma par diferenciētu integrāciju nav nekas jauns. Esam ar to sastapušies gan Banku Savienības kontekstā. Zinām, ka tas nav tas pats, kas Schengen. Schengenā tieši tāpat ir diferenciētas pieejas. Bet tagad pēc šī pēdējā laika notikumiem dzirdam atsevišķus priekšlikums, ka vajadzētu vēl diferencētāku integrāciju. Atsevišķas valstis varētu integrēties vairāk un citas savukārt varētu atstāt vienkārši ārpus. Uh, visam šim sadarbības lokiem. Es esmu cilvēks, kam rūp Eiropas Savienība, neskatoties uz to, ka, protams, acīm redzam, tā sastopas ar lielām problēmām, un tāpēc gribu visus brīdināt e, iestāties pret šo ideju, jo gal galā būšana Eiropas Savienībā nozīmē nepieciešamību iziet uz kompromisiem. Protams, ka ne visi vienmēr ir apmierināti, bet tādējādi mēs esam spēcīgi, mēs kopīgiem spēkiem varam vērsties par tām problēmām, ar ko kopīgi arī sastopamies. Svarīgi vienlaikus šajā procesā ievērot pamatvērtības, pamatbrīvības, un, protams, mums ir nepieciešams arī mācīties vienam no otra, tā lai varētu kopīgiem spēkiem risināt arī globāla rakstura problēmas. Un ja sadarbībā neiesaistīsim visas valstis, tad tādā gadījumā pret globālajām problēmām cīnīties nespēsim. Paldies, nākamais runātājs Momčils Nekovs, lūdzu. Lielas paldies priekšādātājiem! diferencēta integrācija. Faktiski ir eifēmisms. Ar to cenšas e, viens otru šeit attaisnot šo dažādo ātrumu attīstību Eiropā. Nu, pirmām kārtām ir šīs periferās, jeb nomaļākās valstis, tad ir pirmā šķirs, otrā šķirs pilsoņi, acīm redzot. Nu, lūk, vēl viens lielisks gadījums, kur parādās dubultā morāla. Ļoti sāpīgs temats. Tas ir, piemēram, manai valstī ir pilnīgi neiespējami cīnīties pret šiem, pret šiem dubultajiem standartiem, piemēram, pārtikas produktu jomā. Tāpat arī šis centiens paturēt Rumāniju ārpus Schengen zonas liecina tieši par šādu dubultu morāli. Tas kopumā negatīvi ietekmēs Eiropas Savienības nākotni ja būs šī Eiropa, kurā būs dažādu, dažādi attīstības ātrumi, un tas būs tā arī pēc nākamajām Eiropas parlamenta vēlēšanām, tad jāsaka, kopumā arī piedalīšanās vēlēšanās, aktivitāte vēlēšanās samazināsies. Paldies, nākamais runātājs. Obrigācio. Jose Ignacio Farija. Paldies. Šī diferencētā integrācija nozīmē to, ka Eiropā nevaram izveidot vienotu pieejumu. Tā ir, šī pieeja ir jāpielāgo atsevišķiem reģioniem, pilsoņu vajadzībām, un gal galā tāpat laikā ir kaut kāds arī konstitucionālās normas katrā dalība valstī, kas jāievēro. Kopumā tomēr jāpārliecinās, ka uh, dalībvalstis spēja rīkoties pašas savā vārdā, un šāda divu ātruma Eiropa uh, nedrīkst novest pie pirmās un otrās šķiras pilsoņiem. Nedrīkstam no integrācijas izslēgt um, cilvēku grupas. Ir jāveido zināma homogenitāte. Nedrīkstam uh, šīs kopējās vērtības apdraudēt. Un tāpēc domāju, ka institucionāli šādu diferencētu integrāciju uh, nevajadzētu īstenot uh, nepareizā veidā, piemēram, apdraudot pamattiesības. Nedrīkstam šādā veidā apturēt cīņu pret diskrimināciju vai to attaisnot. Paldies! Nākamais ziņojums. Nainena ziņojums un Evī kundze. Paldies priekšādātājiem! Šajā ziņojumā runājam par jaunu pārskatāmības elementu, kas, eh, nu, it kā uh, Eh, palīdzēšot mums. Mēs skaidri zinām, ka padomu, piemēram, strādājas slēgtām durvīm arī Eiropas kopiena tiesa savā nolēmumā pagājušā gada maijā apgalvoja, ka pārskatāmības principi un publiskums ir jāgarantē visas Eiropas Savienības likumdošanas procesa gaitā Eiropas Savienībā kas attiec uz tādām konkrētākām cerībām Eiropas jomā, respektīvi, ka tā varētu kļūt par tiešām tādām mājām visiem eiropiešiem, tad jāceras, ka Eiropai jācīnās par visām visu cilvēku tiesībām, par sociālo taisnīgumu, par vienlīdzību, un šādā cīņā mums ir vajadzīga riskiem pretoties spējīga sabiedrība, ar kur ir pilna nodarbinātība, un tāpēc ir vajadzīga arī šī pārskatāmība iestādēs. Lielas paldies, priekšādātāja turpina un saka, ka sanāksme ir pārtraukta līdz pulkstens trījiem. Der Präsident. Die Sitzung ist wieder Mēs atsākam sēdi vakar dienas sēdes protokols un pieņemtie uh, dokumenti ir nosūtīti atbildīgām personām. Protokols ir apstiprināts un. Tagad nākamais darba kārtības punkts, jautājums, uz kuru jāatbild mutiski, lauksē, tātad ES audzētu rīsu aizsardzība. Un tagad vārds jautājuma uzdevējam Nekovkungam, 5 minūtes. Prieksēdētāja kungs, godātā komisārs kungs, kolēģi. Eiropas Savienība ir lielākais tirzniecības partners pasaulē, bet uh, Mēs, kā lielākais tirdzniecības bloks pasaulē, mums ir jāuzņemas atbildība attiecībā uz citiem kontinentiem. Tāpēc vispārējā preferenču sistēma ir pareizā pieeja, kas ļauj valstīm attīstīt savu ekonomisko pot potenciālu. Protams, ir jāatcerās, ka ļoti daudzos, raž ļoti daudzos gadījumos kaut ko izaudzēt citos kontinentos ir lētāka nekā Eiropas Savienībā. Un eh, tomēr mēs pieturamies pie ļoti augstas lauksaimniecības produktu kvali kvalitātes. Un tas arī ir novedis pie tā, ka Eiropas Savienībā ražot pārtiks produktu un lauksaimniecības izstrādājumi ir ļoti augsts pieprasīti citās valstīs. Uh, Rīsus audzē Ungārijā, Rumānijā, Spānijā, Itālijā, Francijā un, protams, valsts, kur pazīst vislabāk Bulgārija. Mēs esam viena no tām valstīm, kuri e, saņēma agrāk finansējumu, un tomēr šobrīd mēs ciešam no tā, ka e, Dienvīda Austrumāzijas rīs lēt ienāk šeit. Malmstrēms kundze. Tiekoties vienā konferencē, eh, kurā piedalījās septiņu dalību valstu eh, audzētāji Milānā, mēs vienojāmies, ka ir jāaizsargā rīs audzētāji Eiropas Savienībā. Rīsam tā audzēšanai ir nepieciešami resursi, piemēram, ūdens. Ūdenim ir jābūt pietiekami tīram. Eiropā ir izveidot arī standarti strādājošajiem, izmantotās tehnoloģijas. Tas nozīmē, ka rīsa audzēšana Eiropas Savienībā ir pietiekami dārga. Godātā komisārs kundze, visi šie standarti tiek ievēroti. Mēs Eiropā iestājāmies par tīru ūdeni, tīru augsni arī nākamajām paudzēm, un es neuzskatu, ka lēti importēts rīs un citi lauksaimniecības produkti ir pareizais risinājums, ja vēlamies saglabāt mūsu kontinentu nākamajām paudzēm. Uh, Es uzskatu, ka importējot reisi no trešajām valstīm, piemēram, no Kambodžas un Birmas, mums ir jāizvirza tādas pašas sociālās prasības kā Eiropas ražotājiem. 15. 17. gada rīsa imports no Kambodžas un Mjānmas ir pieaudzis. Diemžēl ir eh, tādas lauksaimniecības nozars, kuras eh, šī tirniecība ir ietekmējusi negatīvi, un tā ir tieši rīsa audzētā, rīs, rīsa audzēšana. Es eh, lauksaimniecības komitejas vārdā vēlētos uzsākt debats par to, kā lēta rīsa imports no Kambodžas un Mjānmas ietekmē rīsa audzēšanu Eiropā. Uh, Komisārs kundze, es domāju, ka mums vajag Eiropas rīsaudzētājiem pateikt, jūs spēsiet izdzīvot kā nozara. Es un mani kolēģi ļoti augstu novērtējam to, ka Eiropas komisija ir ieviesusi jaunus noteikumus rīsa importam no manis divām pieminētajām valstīm. Un šie jaunie noteikumi sāsies spēkā rīt, 18. janvārī. Oficiālais vēstnesis eh, nopublicēja rīsaudzētāju smagos pūliņus un arī šo eh, komisijas lēmumu. lēmumu. Piemēram, indika rīsi jau um, kā pusfabrikāts vārīti, pusvārīti pierāda tās tendences, ko pārāk labi pazīst rīsaudzētāji Eiropā. Imports no šīm abām valstīm kopš 15. gada ir pieaudzis divkārt. Un tomēr tieši no Mjanmas eh, imports ir pieaudzis būtiski. No sākuma apjoms bija apmēram 20 tūkstoši tonu gadā, un šobrīd tas jau pārsniedz 60, tātad pieaugums ir trīskārtīgs. Mjanmā un Kambodžā darba spēka cenas ir ļoti zemas, darba spēka izmaksas ir ārkārtīgi zemas, bet, e, piemēram, Eiropā rīsaudzēšanas izmaksas tikai pieaug, bet rīsa cena lielveikalos samazinās. Tāpēc, sadarbojoties ar mūsu sadarbības partneriem Dienvidu Austrumāzijā, protams, sadarbība ir jāturpina un ja, tomēr jārunā arī par nepatīkamiem jautājumiem, piemēram, rīsa tarifiem tuvākajos gados. Es uzskatu, ka šādi tarifi ļaus respektēt Eiropas rīsaudzētājus un viņu bažas. Rīsaudzētāji Eiropā vēlas uzteikt komisijas panākto, un kaut arī Eiropas komisija ir ieklausījusies, viņa teiktajā vēl daudz darāmā. Uh, Paldies vārds komisārei uh, Malmstromai. Godātie deputāti, uh, Kambodža un Mjanma ir mazāk attīstītās valstis un saņēmušas kvotas uh, Eiropas Savienības uh, tirgu preču eksportam. Tas ir, lai atbalstītu mazāk attīstītās valstis, tātad vispārējā preferenču sistēma plus. Uh, bet tomēr komisijai ir tiesības uz noteiktu laiku uh, noteikt uh, muitas tarifus, lai aizsargātu noteiktas nozares, vai arī, ja rodas nopietnas grūtības uh, Eiropas attiecīgā nozarei. Un mēs esam veikuši izmeklēšanu par Indikas uh, rīsu importu no Mjanmas un Kambodžas uz Eiropas Savienību un esam konstatējuši, ka tiešām ir nodarīts kaitējums rīzu aucēšanas nozarei, ka imports no šīm valstīm ir eh, ja pieaudz ievērojami no uh, Kambodžas par 100 tūkstošu tonām un uh, no uh, Mjānmas pār 60 tūkstošiem tonu, un importa cenas ir ievērojami zemāks nekā cenas Eiropas Savienībā. Līdz ar to Eiropas uh, nozare zaudēja lielu tirgus daļu un ražošanas apjomu. Un ir pamats noteikt aizsardzības pasākumus, un komisija atjaunos uh, vispārējo muitas uh, tarifu 170 eiro par uh, tonu pirmajā gadā un 125 eiro par tonu trešajā gadā. Šis pasākums tiks īstenots trīs gadus. Tas dos attēlpu rīsa audzēšanas nozarē, lai pielāgotos jauniem tirgus apstākļiem. Komisija vakar pieņēma īstenošanas regulu, un šis paziņojums ir publicēts šodien. Paldies, godātie! deputāti. Paldies komisārai eh, Malmstrāmai. Tagad vārds Erdošu kungam. Priekšsēdētāji, komisārs kundze manā valstī, Ungārijā. At atrodas uh, rīsa audzēšanas zonas uh, ziemeļos Eiropas Savienībā, un uh, šī kultūra ir darba intensīvāka un nodrošina darbu cilvēkiem reģionos, kur ir augsts bezdarbs. Tāpat rīsa audzēšana ietekmē pozitīvi vidi un arī palīdz labāk izmantot augsni. Tāpat kā citās lauksaimniecības nozarēs, mums jānodrošina godīgi dzīves apstākļi, cienīgi dzīves apstākļi nozarē strādājošiem. Indikas rīsa demping importi no Kambodžas un Mjanmas pārkā brīvās tirsniecības noteikums. Es pilnībā atbalstu šo jautājumu, kas tiek uzdots un aicinu komisiju uzsākt bez kavēšanās vispārēju uh, drošības pasākumu iz, izmeklēšanu saskaņā ar GSP plus regulas 22. pantu. Tagad vārds Mamikin kungam. Godātais priekšsēdētāja komisārs kundze, godātais uh, jautājuma autors Rīsa imports no Dienvidu Austrumāzijas, ir tīpaši Kambodžas un Mjanmas, ir kļuvis par sensitīvu jautājumu Eiropas Savienībai pēdējo divu gadu laikā. Eiropas rīsa audzētāji arvien skaļāk runā par to, ka cilvēku tiesību uh, pārkāpumi tiek veikt, netiek ievērot darba tiesību šajās divās valstīs. GSP uh, plus uh, sistēma sistēma sniedz atbalstu uh, valstīm, kas ir visnabadzīgākās, veicina uh, ilgtspējīgu attīstību un uh, ir jāgarantē arī Eiropas Savienības interešu respektēšana. GSP plus var, preferences var atsaukt, ja netiek ievērotas prasības, bet vai jums neliekas, ka uh, uh, morāli nepiedodami ir tas, ka mēs sākam runāt par darba uh, standartiem Dienvidu Austrumāzijā tikai tad, kad ir skartas mūsu ekonomiskās intereses. Es uzskatu, ka tas uh, nav morāli atbalstāmi. Tas ir, uh, šeit ir runa par preferenču sistēmu un mums jāatceras, ka šāda preferenču piešķiršana ir mūsu tiesības, nevis pienākums. Un es aicinu Eiropas komisiju rūpīgi izvērtēt, kā Eh, mūsu nolīgumi tiek īstenoti. Cilvēku tiesību ievērošana un darba standārtu ievērošana ir ļoti svarīgs jautājums, un mēs nevaram piešķirt preferences tiem, kas eh, eksploatē eh, strādājošos, jo tādējādi mēs zaudēsim uzticamību pasaules acīs. Eh, preferenču statusa atsaukšana pēc tā piešķiršanas ir politiski sāpīgs solis, bet uh, tas ir jādara, un tādēļ es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka komisijai ir pienākums raudzīties uz to, kā līgumi tiek ievēroti. Tātad šīs preferences tiek piešķirtas tikai tad, ja mūsu partneriem ir skaidra stratēģija, kā uzlabot cilvēku tiesību situāciju. Uh, 2018. gada 16. martā komisija sāka izmeklēšanu par indika rīsa importu Eiropas Savienībā. Mēs vēlētos, lai mūsu rīsu audzētājiem būtu prognozējamība nākotnē un ir augstas likmes Uh, Itālijā ir vairāk nekā 4600 saimniecības uh, uh, iesaistītas rīdzu audzēšanā uh, par uh, vairāk nekā miljonu eiro vērtībā. Un uh, ir uh, Uh, vairāk, protams, šīm preferencēm ir arī pozitīva ietekme uz šo valstu tirgu, un viņi vairāk orientēs uz eksportu uz Eiropas Savienību. Paldies arī Mamikin kungam, tagad vārds Dzambātska kungam. Priekšādātā pateicos. Godātā komisārs kundz kolēģi. Pirmām kārtām vēlos teikt paldies kolēģim kas sagatavo šo jautājumu komisijai. Paldies, Nekov kungs, jums! Es šo lietu uzskatu par tādu, kas piekrīt mūsu pienākumu. Mums visiem būtu pienākums aizsargāt mūsu pašu ražotājus, vienalga no kuras dalībvalsts tie nenāktu. Tieši šie cilvēki ir tie, kas strādā, kas veido mūsu IKP, kas maksā nodokļus un kas beigu beigās ir arī tie, kas uztur šo valstu budžetus. Protams, ka rīsu imports un arī cita veida imports vienmēr jānodrošina atbilstīgi standartiem. Nedrīkstam standartu neievērošanas rezultātā apdraudīt vietējo ražotāju darbu, un tieši tas, diemžēl, šobrīd notiek. Masveidā tiek importēta rīsa no minētajām divām valstīm, un tā rezultātā rodas apdraudējums vietējiem audzētājiem. Cilvēktiesības abās šajās valstīs, no kurām rīs nāk, nebūtu neatbilst tiem standartiem, kas mums šķiet nepieciešami. Katrā plenārsesijā mēs skatām um, informāciju par šīm divām valstīm. Janmā, Kambodžā regulāri ir cilvēktiesību pārkāpumi, mēs tos apspriežam, sagatavojam rezolūcijas, un tāpat laikā no šī pašām valstīm bez kādiem aizspridumiem importējam rīsus, un tā rezultātā nodarām pāri mūsu pašu audzētājiem. Tieši tāpēc, komisārs Kunze, mums vajadzētu izvairīties no dubult morāls piemērošanas šādos gadījumos. Thank you Mums vajadzētu pieprasīt, lai rīsu audzētāji arī šādās valstīs re respektētu standartus, ko, nu, ko pieprasām no saviem audzētājiem. Citādi tiešām radam plašas grūtības mūsu pašu audzētājiem. Viņiem gan tiek noteiktas ļoti striktas prasības, un tā rezultātā viņi nespēja ar cenu vairs konkurēt ar šiem lētajiem rīsiem. Un tāpēc tarifu ieviešana šai jomā ir pilnīgi noteikti obligāti. Tālāk uz divām minūtēm Bilbao Barandiča. Džambatskī kungs, jums vēlas uzdoties, uzdot zilās kartītes jautājumu Sošņērts kungs, ja? Esat gatavs uz to atbildēt, lūdzu? Bitte. Please. Ehm, Paldies. Jūs runājāt par standartiem. Nu, tas ir tieši tāds pats jautājums, ehm, kas saistīts, piemēram, arī ar Austrum Eiropas valstīm un Rietum Eiropas valstīm. Visas šis te mobilitātes jautājums, dempings, cenu joma un tā tālāk. Vai tad šajā gadījumā nepastāv kaut kāda tāda liekulība, kad jūs runājat par šādiem standartiem, ja runājam, kas notiek Eiropas Savienības iekšienē? Saglāsam, уважаеми колега, че има... Godātais kolēģi, es jums piekrītu. Piekrītu, ka pastāv šāda dubulta morāla un liekulība arī Eiropas Savienības iekšienē. Un tomēr šajā gadījumā mēs apspriežam jautājumu par rīsu audzētāju aizsardzību, runājam par Bulgārijas, Polijas audzētājiem. Un šajā gadījumā mums ir jābūt saliedātiem, mums jāspēj aizsargāt savas intereses šeit Eiropas Savienībā, jo citādi jums taisnība. Šeit es iekšienē arī pastāv dubultstandarti, jā. Lielas paldies, saka priekšādātais. Nākamā runātāja Džam... Bilbao Barandika uz divām minūtēm lūdzu. Priekšādātāji, paldies. Labu pēcpusdienu jums, komisārs Kunze. Tika pieņem, trešdien tika pieņemta zināma lēmumi un eh, te Ehm, ir Spānijas kārta apsveikt Eiropas komisiju. Jūs pārliecināties par to, ka mēs šos savus rīsus vairs nepār, nevaram pārāk ilgi un ka tiek pieņemts saulēcīgi lēmumi. Nu, tāds ir mums, mums ehm, teiciens Spānijā. No Briseles jūs reaģējāt strauji un savlaicīgi, tik izmantojāt suverenitātes principu, lai pārstrādātos eh, pārtikas produktus Spānijā aizsargāt no konkurences no citām valstīm ar preferenču palīdzību, preferenču sistēmas pavēlī, pa, palīdzību. Un šādā veidā jūs varat vērties arī pret eiroskepsi, tā jūs parādāt visiem vieto, liet, vietējiem ražotājiem Valencijā, Lombardijā un citur, ka mm, Eiropas Savienība var aizsargāt standartus un šos vietējos ražotājus saliedēti, vienoti un vērsties pret izaicinājumiem, ko rada rada šāda veida masveida importi no valstīm eh, ārpus Eiropas Savienības, kas, protams, būtiski ietekmē tirgus daļas, konkurences cenas un tā tālāk. Importi strauji pieauga savulaik, un līdz ar to ražotāji smagi izjuta to visu uz darba vietām, uz savām peļņas maržām un tam līdzīgi. Un tieši šāda veida kritērija ir vajadzīgi, šāds regulējums ir vajadzīgs un šādi mēri vajadzīgi, lai aizsargātu mūsu ražotājus. Tā mēs varam aizstāvēt Eiropu, tā mēs varam atbalstīt lauksaimniecības e, pārstāvis. Mums nepieciešams šādiem nolūkiem saliedēt spēkus Mums ir jāpie, jāskatās gan uz izplatīšanas sistēmu, gan pārdošanas sistēmu šai gadījumā, un jāpārliecinās, ka šāda apjoma importa, kas saistīta ar masveida izplatīšanu, kļūst ar vien retāka parādība. Mēs atzinīgi vērtējam šos mērus, un mēs esam gatavi cīnīties pret eiroskepsi un publicēt visa veida informāciju par šāda veida mēriem, ko īsteno Eiropas Savienība, lai palīdzētu vietējiem audzētājiem. Uh, Vietēji audzētāji līdz ar to var izmantot virkni pārdošanas kanāls, kas savukārt atbilst mūsu vērtībām un tam līdzīgi. Paldies, Bilbā kundzei! Jūs vēlaties izteikties par darba kārtību priekšādātāju? Nu, jāsaka, šajās debatēs nepiedalās pārāk daudz cilvēku, vai ne? Un ļoti daudz runātāju saka Dārtmutas ērlis, un es gan esmu viens no šiem runātājiem daudz laika pavada, eh, pavadījuši, lai sagatavotu savas eh, runas. Varbūt es Eiropas tautu vārdā varētu paust lūgumu, lai jūs neizturties tik agresīvi ar savu amorītu un nesamazinat viņu uzstāšanās laiku. Šobrīd, man liekas, tas nebūtu nav nepieciešams. Un jums nu vajadzētu to pašam arī saprast. Herr Kollege, ich versuche die Sitzungsleitung im godātais kolēģi, es vienmēr vienādi vadu sanāksmes, es eh, mēdzu iziet arī uz kompromisiem, bet tajos gadījumos, kad atsevišķi kad, kad politiskās grupas un priekšsēdētāja konferences ir noteikušas zināmu laikposmu kādām debatēm, tad pie šī laikposma vēlos arī pieturēties un tāpēc ir arī atbilstīgi sadalīti uzstāšanās laiki, un tāpēc gribētu kolēģis izturēties koleģiāli un ievērot sev atvēlētos uzstāšanās laikus. Nevar būt tā, ka viens otrs deputāts tagad vienkārši, nezinu, pārsniedz savu trīs minūšu uh, sarunas laiku, sagatavo runu uz astoņām minūtēm un tad uztraucas, ka es viņam pie piecām minūtēm mikrofonu atņemu. Tādā veidā mēs nerīkojamies. Bet, nu, tādi kolēģi, diemžēl, pastāv. Tālāk, nākamā runātāja ir.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 priekšādātāji, paldies. Nu, tad mēs redzam atkal, cik daudzveidīgi ir šī Eiropas Savienība. Lielais parlamenta vairākums vēlas, lai nebūtu nekādas muitas nodevas un tarifi un tā tālāk. Un eh, līdz ar to var lēti visu kaut ko importēt no Āzijas valstīm. Nu, un, protams, cietēja, piemēram, arī Itālija un citas valstis. Āzijas rīsi nonāk Eiropas tirgos, tos burtiski pārpludina, Un par to mēs spriežam tikai šādā vēlā pēcpusdienā, kad neviena vairs šeit nav. Tā vietā, lai mēs raudzītos uz tirzniecības šo otru pusi. Un, ko nozīmē atteikšanās no visiem šiem tarifiem, kas beigās nodara pāri lauksemniekiem, par to neviens negrib runāt. Komisārs Kunze, es domāju, tam taču ir jāpieliek punkts, jāizbeidz šāda veida eh, mēri piemērot visam šīm attīstības valstīm, kur nav nekādu standartu. Tādā veidā jūs tiešām burtiski piegriežat eh, skābekli visiem rīsa audzētājiem šeit Eiropā. Gal galā tirgumi ir jādarbojas atbilstīgi eh, un atbilstīgi standartiem. Bet, nu jā, Jūs, nu, dien, man liekas, esat mazliet eh, pārsteidzies, tad, kad pirmīt jūs pēc desmit sekundēm, pēc desmit sekundu pārsniegšanas iepriekšējiem runātājiem vienkārši nogriezāt mikrofonu. Tas, man liekas, tiešām bija mazliet pārspīlēti. Mm, jā. Nē, esmu nemaz tik strikts, es vienkārši vēlos izturēties vienlīdzīgi. Uh, Jums savukārt kolēģis Jakovčičs vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu. Vai esat gatavs uz to atbildēt? Lūdzu, Jakovčičs kungs. Mikro. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu. Allora, uh, ha parlato di ipocrisia qui in questo Parlamento poco fa Jūs runājāt par uh, liekulību šeit Eiropas parlamentā un tā tālāk. Nu labi, lai tas tā arī būtu. Bet vai jums nešķiet, ka faktiski liekulība pastāv arī jūsu pašu politiskajā grupā, jo Lega partijas uh, pārstāvs un Begēnas kunds, kas pārstāv piecu zvaigžņu partiju, vispār pat nav ieradušies zālē. Neviens šobrīd nerunā Itālijas uh, rīsu audzētāju vārdā. Kāpēc tā? Vai jums nešķiet, ka arī tā ir politiska liekulība? Jā, dank for die vraag. Mm, Jā, paldies par šo jautājumu. Nu, <laughs> tik interesanti, ka tieši jūs uzdodat šo jautājumu. Jūs eh, taču pats redzat, ka no visiem šiem daudziem klā, deputātiem klāt šobrīd ir ļoti nedaudzi e, eh, deputāti. Es domāju, ka mēs tomēr esam visai labi pārstāvēti kā politiskā grupa salīdzinoši. Un Un pašos pamatos Eiropas Savienība tomēr slavena ar šādu noteikumu apiešanu. Es domāju, ka dalību valstīm pašām ir jāspēj īstenot divpusēji tirniecības nolislēgt, div, divpusēji tirniecības nolīgumi, un nedrīkst vienmēr būt tā, ka e, viss tikai jāliek zem viena vienota Eiropas Savienības, tā teikt, kociņa. Tam ne, tas nekam nedara. Paldies. Tālāk uz vienu minūti kolēģis Sošņērts. To, že rozmawiamy o, o, o rynku. Lielas paldies! Šodien mēs runājam par rīsiem, par rīsu audzēšanu, bet ir arī citi graudaugi, kas eh, piedzīvo līdzīgu situāciju. Varbūt mēs varam runāt vienkārši par šādām lauksaimniecības eh, graudaugu precēm kopumā. Mēs, aiz, mēs vēlamies aizsargāt ražotājus. Jūs sakat, bet, iš, bet tas taču nav galvenais mērķis. Galvenais, ko mums vajadzētu aizsargāt, ir tieši patērētājs. Patērētājs 28 dalību valstīs. Tā, lai viņiem nebūtu jāpērk šie dārgie rīsi. Mums ir jāpārliecinās, ka cena ir, tiek samazināta, lai šie rīsi nebūtu pārāk dārgi. Par cenu jāvienojas ražotājiem un patērētājiem. Un galu galā, ja neatmaksājas šeit Eiropā rīsus audzēt, nu tad varbūt viņiem vajadzētu audzēt kaut ko citu. Un vai, mums šeit vajadzētu vairāk domāt tieši par patērētāju. Mēs taču vēlamies aizsargāt mm, tieši patērētājus, kas ir ēs iedzīvotāji. Ir, protams, ražotāji ārpus Eiropas Savienība, kas, Savienības, kas šeit savus produktus importē, uh, Bet ir arī, arī šajās valstīs ir ļoti mm, delikāta situācijas. Runātāja, runātāja mikrofons tiek izslēgts. Nāk. Paldies! Nu, jūs redzat, ka jūs jau krietni pār, pārkāpāt savu uzstāšanās laiku. Manuprāt, tas nav pareizi. Un tāpēc ja es izslēdzu mikrofonu kādam kolēģim, tad man arī jāatgādina, ka šādos gadījumos viņam nepiešķir vairāk uzstāšanās laiku e, caur zilās kartītes jautājumiem, un tāpēc tagad vairs neuzklausīšu zilās kartītes jautājumu minētiem kolēģim, bet došu vārdu Irži Pospišilam uz divām minūtēm. Priekšādātāji, paldies! Šīs debats man tiešām šķiet visai interesantas. Kā tad, tad ir tā nostāja, kas būtu jāieņem Eiropas Savienībai attiecībā uz rīsu ražotājiem trešās valstīs? Uzmanīgi klausījos komisārs kundzes teikt, jā, vai pareizi jūs sapratu, ka komisija ir pieņēmusi lēmumu noteikt importa nodevas. Uh, Eh, protams, ka ir svarīgi aizsargāt Eiropas ražotājus, ir īpaši tajos gadījumos, ka trešo valstu ražotāji, rīsaudzētāji šajā gadījumā nespēja izpildīt visus standartus, piemēram, darba tiesību jomā un citur. Līdz ar to no situācija ir pavisam atšķirīga šeit ar Eiropas audzīvotājiem. Tomēr domāju, ka šādu mēru pieņemšanas gadījumā ir jārīkos ļoti izsvērti, jo jāņem vērā arī patērētāju vajadzības. Nevar būt tā, ka patērētājiem jāmaksā vairāk, tāpēc, ka tiek īstenota protekcionistiska politika Eiropas Eiropas Savienībā. Ir jābūt ļoti labiem iemesliem, kāpēc nākam klajā ar šādu protekcionisku pasākumu. Reizēm tās valstis, kas eksportē rīsus uz Eiropas Savienību, pārkāp, piemēram, cilvēku tiesības. Mēs esam atkārtot apskrieduši rohingu jautājumu Mjanmā un tam līdzīgi bet tiešām šādām valstīm vajadzētu dot brīvu piekļuvu mūsu tirgiem, lai tie izplata savas preces šeit, savus produktus mūsu tirgū. Es gribētu šādu brīvību ierobežot, bet nevis protekcionistisku iemeslu dēļ esmu brīvā tirgus aizstāvs, bet tāpēc, ka man ļoti svarīgas cilvēktiesības. Mēs vairāk kārt esam sprieduši arī par tiem soļiem, ko vēlamies īstenot pret Mjānmu. Mūsu rezolūcijās par to runājam. Tur runājam par rohingu aizsardzību, un tur jāsaka, ka šīs rezolūcijas Mjānmas iestādes vienkārši ir ignorējušas dzirdējuši līdz šim. Tās mūs neustver nopietni, tās neņem vērā mūsu teikto. Šī tāpēc ir iespēja mums skaidru un gaiši pateikt Mjanmai, ka ja jūs tā turpināsiet rīkoties cilvēktiesību jomā, tad mēs ierobežosim jūsu preču importu iespējas, piemēram, uz Eiropu. Es domāju, ka tas ir lielisks piemērs. Tāpēc es apstipri, e, e, pieņemu, šo kom, pieņemu šo komisijas lēmumu, bet domāju, ka jums nākotnē tomēr jābūt piesardzīgiem, lai ne mēs nenonāktu pie tādas mākslotas protekcionistiskas Eh, rīcības. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Eh, vai jūs vēlaties atbildēt uz Jakovčiča kunga zilās kartītes jautājumu? Nē, es atvainojos Mamīkina kunga jautājumu. Ja, lūdzu, Mamīkina kungs, ja vēlaties uzdot jautājumu, jums viss iespējas to darīt godātais priekšsēdētāja kungs par to ka eh, devat man uzdot jautājumu kolēģim es tā ir īsti nesapratu jūsu pozīciju. no vienas puses jūs teicāt ka patērētāju tiesības ir svētas ja mums vajag rīsus tad vienalga kur tie ražoti mēs vienalga pieņemsim bez importa nodevām. no otras puses tiešām nu, vai jums vienalga kādos apstākļos rīsi vai kaut kāds cits produkts tiek ražots? ja cilvēktiesības nav ievērotas ja nu, minimālie standarti nav ievēroti vai tiešām mums ir pienākums eiropas savienībā pieņemt šos produktus par spīti mūsu augstākajām vērtībām ko mēs proklamējam jau relatīvi sen. paldies! já jsem neřekl že práva spotřebitelů jsou posvátná. komise má hledat kompromis. Es eh, neteicu, ka patērētāja tiesības ir svētā govs. Komisijai tomēr vajadzētu rast kompromisu starp ražotāja tiesībām un patērētāja tiesībām. Par Mjamas un Kambodžas rīsu runājot, tad eh, vajadzētu noteikti izpētīt, eh, cik lielā mērā tiek eh, aizsargātas ražotāju tiesības tādā pašā veidā, kā mēs mēģinām pasargāt Eiropas ražotājus. Un ja tā nav, tad viņiem ir ļoti, liela, ļoti lielas priekšrocības salīdzinot ar to, kādas prasības tiek izvirzītas Eiropas ražotājiem. Paldies! Un tagad Nekov kungam divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es piekrītu. Rīs ir ļoti tradicionāla kultūra Eiropā, un, protams, ka mums ir jāiestājas par mūsu ražotāju aizsargāšanu, neatkarīgi no tā, ko lauksaimnieciskais ražotājs, lauksaimnieks ražotu un audzētu. Uh, Rīs Eiropā ir audzēts tūkstošiem gadu, un tas ir būtisks Eiropas eh, diētas sastāvdaļa. Tāpēc uzskatu, ka iespēja dalību valstīs eh, sniegt atbalstu rīsa audzētājiem patreizējā periodā ir kā nepieciešams tā arī loģisks solis. Uh, Pēdējā notikuma attīstība gaita rāda, ka rīsa ražotāji kā nozara šobrīd ir apdraudēta, un es domāju, ka e, nākamajā e, daudzgad finanses schēmā vajadzētu paredzēt tādu vai citādu veidu atbalstu šai nozarei, jo atbalsts ražotājiem nes savu labumu kā ražotājiem, tā patērētājiem, tā arī lauku teritorijām. Uh, Par Bulgāriju runājot, no 14. līdz 20. Eh, finanšu gad, daudzgadu finanšu schēmā Bulgārijas rīsa ražotājiem netiks sniegts papildus atbalsts. Vienlaicīgi tās teritorijas, kurās rīs ir audzēts 600 gadus, šobrīd to vairs neaudzē. Šobrīd ļoti daudz tiek runāts par monokultūrām un nevis augas sekus eh, ideju. Un Eiropas eh, rīsa audzēšanai ir nākotne par eh, eksporta daudzumu runājot, tas ir izšķirīgi. Tāpēc es griežos pie Bulgārijas valdības, lai tā aizsargātu Bulgārijas rīsu ražotājus un runātu par saistīto atbalstu vismaz nākamajā finanšu periodā. Paldies! Paldies Nekov kungam! Un tagad dodu vārdu Jakovčič kungam vienu minūtu lūdzu izraziti podršku. Paldies! Es eh, vēlētos izteikt eh, savu atbalstu tiem runātājiem, kuri strikt iestājās par Eiropas rīsaudzētāju aizsardzību un vispār par lauksaimniekiem Eiropā un to aizsardzību kā tādu. Jo tas, eh, ka mēs to nedaram, pilnīgi noteikti noved pie negodīgas konkurences. Es ļoti labi pārzinu to, kāda ir situācija Itālijā un zinu, kāda tur ir situācija, ko domā lauksaimnieki Itālijā, ar kādiem lūgumiem vai prasībām viņi ir griezušies pie komisijas, un uzskatu, ka komisijas teiktais ir ļoti interesants, tāpēc es patiesībā biju kā pārsteigts, tā arī sarūktināts, ka šeit nav neviena no Itālijas, nedz no pozīcijas, no, valdi, no valdošās, no valdošajām partijām, nedz arī no opozīcijas. Populisti nevēlas piedalīties šajās debatēs, jo viņi nevēlas teikt taisnību, un tomēr Itālijas rīs audzētājiem vajadzētu dzirdēt taisnību. Es domāju, ka komisijai ir jāiestājas par rīs audzētāju kā nozars izdzīvošanu Itālijā. Prieksēdētājs, paldies Jakovčič kungam, un tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras, bet tur neviens izteikties nav pieteicies, tāpēc tagad dod vārdu Malmstēmas kundzei noslēguma vārdam. Paldies, eh, godātie deputāti, jā, debatas eh, jau ir nedaudz eh, tā tā vēlā pēcpusdienas stundā un vairāk pie jums ir griezušies ar lūgumu komisijai uzsākt izpēti, kā tad kāda ir rīsa audzēšanas apstākļi un strādājošo apstākļi Mjanmā un Kambodžā. Uh, Kā jau es teicu savos ievadvārdos, imports no šiem abām, rīsa imports no šiem abām valstīm ir kaitējis rīsa audzēšanai Eiropā, un tāpēc mēs tiešām domājam par importu muitas tarifu atkal ieviešanu. Jā, protams, šobrīd Mjanmai un Kambodžai ir tarifu atbrīvojuma sistēmas priekšrocības. Šīs divas valsts ir vienas no nabadzīgākajām pasaulē. Un patiesībā tarifu atcelšana daudzām valstīm, ne tikai Kambodžai un Mjanmai, bet arī tām ir nākus par labu. Un tomēr šai tarifu atcelšanai ir nosacījumi. Un šobrīd komisija mēģina rast līdzsvaru starp mūsu Eiropas interešu aizstāvību un saprast arī to, ka jā, mums joprojām Eiropas Savienībā ir jāpalīdz nabadzīgākajām valstīm. Daudz no jums šeit pieminēja cilvēktiesību aspektu. Un, protams, ka mēs nevēlamies sodīt šīs abas valstis tieši tāpēc, ka tās, pār, tāpēc, ka tās pārs, pārkāpja cilvēktiesības, bet komisija šobrīd ir uzsākusi procedūru, ka tiks eh, atcelti tarifu atbrīvojumu sistēmu šīm abām valstīm, bet, kā jau es teicu, komisija šobrīd izpēt situāciju un kad e, mēs būsim pabeiguši savu analīzi un izpējas darbu, mēs atskaitīsimies Eiropas parlamentam. Paldies! Lies paldies komisārai Malmstrēmai, līdz ar to diskusijas par šo jautājumu ir noslēgušās, un šīs sanāksmes protokols tiks, būs pieejams līdz nākamās plenārsesijas sākuma, un, ja nebūs nekāda iebilduma, tad tas tiks uzskatīts par apstiprinātu. Pieņemtos lēmumus un tekstus mēs nosūtīsim attiecīgajām adresātiem. Un līdz ar to šī plenāra sesija Eiropas parlamentam ir noslēgusies. Vēl visiem jauku māju ceļu. Un līdz ar to sanāksmes slēdzu. Paldies visiem, kas klausījās!